Welcome to the second part of. Laipni lūgti otrajā nodarbinātības komitejas uh, darba grupas uh, sanāksmes daļā. Sāksim ar Eiropas revīzijas palātas uh, loceklis Jānis Ivanovas uzstāšanos Un viņa ir ieradusies, jo mēs viņu uzaicinājām, lai viņa mūs iepazīstinātu detalizētāk ar īpašo ziņojumu par Eiropas Savienības garantiju jauniešiem, pirmajiem spartiem soļiem un gaidāmajiem īstenošanas riskiem. Mēs eh, ļoti labi zinām, ka jauniešu garantijas ir cieši saistītas ar jauniešu nodarbinātības iniciatīvu. Laipni lūdzam un labprāt jūs uzklausīsim vārds jums. Paldies, priekšādātājs kundze, jā, es ļoti priecājos būt šeit jūsu vidū. Un šī ir otrā reize, kad mēs iepazīstinām jūs ar šo īpašo ziņojumu bijām jau arī parlamentu budžeta kontrolas komitejā, un mēs eh, esam ļoti priecīgi, jo mēs uzskatām, ka tā ir zīme, ka jūsu komiteja un parlaments piešķira lielu nozīmi šim jautājumam. Nu, problēma ar jauniešu bezdarbu, es domāju, ir skaidra. Es nedomāju, ka man vajadzētu vēl detalizētāk eh, to raksturotu. mērķis ir atgriezt visus šos jauniešus pareizā ceļa, lai viņi varētu sekmēt uh, sabiedrības un tautsemniecības attīstību. Un uh, šīs problēmas var izsināt, uh, risinot problēmas, kas ir saistītas ar nodokļiem, problēmas, kas ir saistītas ar nesamērīgu administratīvo slogu un citas eh, problēmas. Ņemot vērā eh, šī jautājuma nozīmi, kas kara vairumdalību valstu, mūsuprāt, ir būtiski rieģēt jau agrīnā stadijā, lai jau saulaicīgi informētu lēmumu pieņēmējus par rezultātiem un par reālo situāciju praksē. Mēs ļoti ceram, ka tas eh, izdosies, un mēs kā revīzijas palātu vēlamies eh, jūs informēt par reālo situāciju, lai nodrošinātu efektīvu darbu. Piekrītu viedokļiem, kas tika pausti pagājušo nedēļu eh, debatēs ar padomi. Mēs piekrītam, ka šī programma nav panacēja pati par sevi, bet tas ir solis pareizajā virzienā, kas jāpavada ar pasākumiem, kas atbalstītu ekonomisko izaugsmi ir jānodrošina gan īstermiņa atbalsts uh, jauniešiem bezdarba posmā, gan ilgtermiņā, lai pielāgotu izglītības sistēmas un nodrošinātu pārēju no vienas izglītības iestādes uz citu, no viena izglītības posma uz citu. Ir ļoti būtiski nodrošināt atbilstošu atbalstu dalību valstīm izveidojot šīs jauniešu garantijas schēmas, kā arī ir jāidentificē riski, kādi varētu rasties šajā sakarā. Ir pozitīvi vērtējams eh, tas, ka komisija ir eh, nodrošinājusi eh, šos nepieciešamos instrumentus ar padomes noteikto rekomendāciju starpniecību. Tāpat ir izveidots eh, visaptverošs un saulaicīgs izvērtējums par jaunatnes eh, garantijas programmām un ir izprasti trūkumi. Taču komisija nav um, atspoguļojusi trīs eh, jautājumus, kas parādās padomes tekstā par digitālajām prasmēm un citiem jautājumiem. Visas dalībvalstis pārskata savus eh, nacionālus plānus balstoties uz komisijas eh, izvērtējumu. Tādēļ tas ir būtiski. Esam identificējuši trīs riskus eh, - finansējumu adekvātumu, kvalitāti darbiem, kas tiek piedāvāt jauniešiem, un veidu, kādā komisija pārauga un ziņo par rezultātiem. Runājot par finansējumu adekvātumu, Ņemot vērā bezdarba apmērus, ir nepieciešams izveidot vispārēju izvērtējumu par šiem aspektiem. 2014. 20. gada programmēšanas periodā šeit mēs varam runāt par 20,7 miljardiem eiro Eiropas Savienības budžetā, kas tiek veltīti jaunatnes bezdarba problēmu risināšanai Taču tas eh, tiek darīts ne tikai īstermiņa problēma risināšanai, bet arī ilgtermiņā apmācībai un darba vietu izveidēji. Ir arī specifiski pasākumi, kas eh, parādās eh, un dalībvalstis, kurās veicām auditu, arī minēja šīs problēmas ir dalībvalstis. Eh, ir deviņas dalībvalstis, kas gan nav vēl sniegušas informāciju par eh, šiem jautājumiem. Mums līdz šim ir izvērtējums eh, saņemts no Starptautiskās darba organizācijas par to, ka šeit ir uh, runa par 21 mil, miljardu eiro gadā, kas būtu nepieciešami šo problēmu risināšanai, bet, kā jau minēju, kopējais budžets mums visam periodam ir tikai 20,7 miljardi eiro. Ņemot vērā šīs izmaksas un resursus, mēs varam konstatēt, ka uz Eh, šis, eh, ka kopumā tātad eh, risks ir liels un pastāv iespēja, ka rezultāti nesniegs cerēto. Nākamais jautājums ir saistīts ar to, kas arī parādās padomas rekomendācijā, proti par jauniešiem piedāvāto darba vietu kvalitāti. Nav norādīts, eh, kas tad būtu šī eh, kvalitātes eh, mēraukla, kā izvērtēt, kāds darbs ir kvalitatīvs. Šeit mēs varam runāt par vairākiem kritērijiem - ilgums, līguma veids, samaksa un citi aspekti. Pastāv risks, ka jauniešiem tiek dots eh, darbs, kas eh, viņam nesniedz eh, risinājumu problēmām ne, ne īstermiņā, ne ilgtermiņā. Tādēļ ir nepieciešama efektīva īstenošana visā Eiropas Savienībā un visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un visbeidzot, risks saistībā ar to, ka ziņošana un pārskatīšana joprojām ir attīstības stadijā. Un, ja mēs skatām šo pasākumu kopumā, tad tie visi būtu jāuzrauga un jāziņo par rezultātiem, lai tiešām arī praksē parādītos konkrēti rezultāti. Protams, dažāda veida ziņošanas mehānismi jau pastāv, kas ir saistīti ar Eiropas pusgadu, ar uh, nodarbinātības jautājumu komiteju. Taču saskaņā ar padomus rekomendācijām veicot auditu, mēs konstatējām, ka šos rezultāts, rezultāts nav paredzēts uh, ziņot uh, parlamentam, taču pēc rezultātu publiskošanas varam ar prieku paziņot, ka uh, Komisija ir nolēmusi ziņot par tiem arī parlamentam. Un visbeidzot, vēlētos vēl piebilst pāris vārdus par mūsu rekomendāciju, kas ir balstīta uz mūsu eh, pētījumiem. Mēs eh, uzskatām, ka, lai varētu īstenot šos mērķus, pirmkārt eh, būtu dalībvalstīm jānodrošina skaidrs un visaptvarošs uh, pārskats par visiem pasākumiem, kas ir nepieciešami uh, bezdarba apkarošanai Ša, šīs programmas ietvaros, lai komisija varētu tiešām konstatēt, kādas ir reālās vajadzības. Otras, uh, otra rekomendācija būtu, lai nodrošinātu labu darba piedāvājumu kvalitāti, būtu jāizstrādā konkrēti kritēriji, kas uh, um, kuriem būtu jāatbilst tām darbvietām, kas tiek piedāvātas uh, ar Eiropas Savienības uh, finansējumu starpniecību. Un visbeidzot par ziņošanu. Arī šajā gadījumā mēs rekomendējam komisijai ieviest visaptverošu ziņošanas sistēmu, kas uh, skartu gan struktūrālās reformas, gan arī tos pasākums, kas uh, attiecas uz individuālajām personām un rezultāti būtu jāziņo gan padomē, gan parlamentam. Kā jau teicu, mēs visi ceram, ka jaunatnes eh, šī garantija jauniešiem gūs eh, panākums, ka, ka, ka būs eh, tiešām reāli rezultāti, kas parādīsies praksē Un vēlētos pateikties arī komisijai par uh, konstruktīvo pieeju un par uh, pieeju audita laikā. Un paldies arī, protams, jums priekšādātais kundzem godātie deputāti par to, ka aicinājāt mani piedalīties un uzstāties jūsu komitejas uh, sanāksmē. Paldies! Paldies par šiem ievadvārdiem. Protams, um, visiem būs iespēja uzdot eh, jautājumus, eh, taču es domāju, ka vajadzētu sanākt, eh, sākt ar referentiem un ānu referentiem šim jautājumam. Vispirms vārds ir. Morēnas Šarķē kundzei. Paldies! Paldies um, par šo interesanto redzējumu. Paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar savu redzējumu šajā jautājumā. Es uh, lasīju jūsu ziņojumu, tas ir ārkārtīgi interesants, taču man ir vairāk komentāri. Mēs uh, šķiet jau par to runājām, bet uh, ir vairākas lietas, eh, ko mēs varētu vēl padziļināt un kas varētu varbūt uzlabot šo instrumentu. Pirmā lieta, ko mēs varam konstatēt, ir tas, ka pastāv ļoti liels apjukums eh, dalībvalstu vidū. Un ne tikai dalībvalstu līmenī, bet arī vietējā reģionālā līmenī. Ir neskaidrības, kāda tad ir atšķirība starp eh, garantiju jauniešiem un iniciatīvu jauniešu nodarbinātībai. Tas ir ārkārtīgi žēl, jo informācija par eh, šiem instrumentiem ir bijis tik neskaidra, ka tas eh, ir apdraudējis mūsu mēķu īstenošanu un Eiropa piešķir līdzekļus galvenokārt jauniešiem, kas ir bez darba. Tas, ka jauniešu vecumā līdz 25 gadiem ir vairāk kā 25% no bezdarbnieku apjoma, tas, protams, ir ļoti uh, svarīgi, taču šeit rodas uh, lielas neskaidrības. Tātad, pirmkārt, manuprāt, vajadzētu skaidri informēt eh, par politiku šim fondam, šai iniciatīvai. Eh, nu, redziet, jā, es pat jau te sāku jauktu šos jēdzienus. Tādēļ būtu jā, skaidri jānošķir šīs divas lietas. Eh, Eiropas Savienības garantija jauniešiem un iniciatīva jauniešu bezdarba mazināšanai. Tas ir ārkārtīgi žēl, un ne tikai manā valstī, kuras esmu ievēlēta, bet arī citās valstīs ir tā, ka projektu veidotāji nemaz nezina, ko tad īsti darīt. Un uh, informācija par uh, jauniešu bezdarba jautājumiem aizēno Eiropas Savienības uh, garantijas jauniešiem informāciju. Tādēļ tas būtu jāatrisina. Otra problēma, ja neskaidr šo neskaidrību, ir uh, tāda, ka, nu, es, uh, protams, piebiedrojos jūsu vēlmēji kontrolēt uh, pienācīgu finansiālo izmantojumu šim, šiem līdzekļiem, bet, manuprāt, būtu svarīgi koncentrēties uz pašiem projektiem. Nu, tagad jau ir parā, pagājuši faktiski vairāki gadi, kopš mēs esam vienojušies par soci sociālo fondu Eiropas Savienības garantija jauniešiem, taču projektu trūkst, vienkārši nav pietiekami daudz projektu. Kā tad mēs varētu stimulēt šo projektu izveidi? Un trešais Jūs eh, atceraties, ka mēs eh, daudz cīnījāmies, eh, lai Eiropas sociālajā fondā būtu 20% veltīti nabadzības apkarošanai. Un tā, to starp, protams, jauniešu nabadzības apkarošanai. Tādēļ būtu ļoti svarīgi, manuprāt, priekšsēdētājs kundze, ja būtu arī skaidri identificēti tie projekti, kas uh, koncentrētos uh, uz cīņu ar jauniešu nabadzības apkarošanu. Un visbeidzot, es nerunāšu ļoti gari, bet es vēlos uzsvērt, ka es sagaidu ļoti daudz no šīm diskusijām. Jūs teicāt, uh, ka šī politika vēl ir attīstības stadijā. Es teiktu, ka te ir runa pilnīgi par bērnu šļupstiem, ja mēs tā konkrētāk eh, par to runājam, jo mums eh, iestādēs bijusi vēlme pātrināt procesu ar padomi, ar komisiju, ko es, protams, eh, varu pieminēt, bet ir nepieciešams sakot līdzi reālajai situācijai praksē. Es, protams, pilnībā piebiedrojos eh, jūsu redzējumam par to, ka ir nepieciešama kvalitāte gan apmācības, eh, gan prakses eh, jautājumos, taču kas tad ir kvalitatīvs piedāvājums? Es labi redzu, ka kvalitāte nenozīmē vienu un to pašu visiem jauniešiem. Ir atšķirīgs viedoklis eh, eh, laukos, laukreģionos dzīvojušiem jauniešiem un pilsētas jauniešiem, jauniešiem bez diploma un diplomētiem jauniešiem. Līdz ar to eh, šie atšķirīgie viedokļi ir jāņem vērā. Es domāju, ka ņemot vērā šīs atšķirības, um, un atšķirīgos viedokļus jauniešiem, kas var izmantot uh, šo atbalstu, nevajadzētu pārāk iesīkstējušam būt redzējumam un vajadzētu būt gan elastīgam, ņemot vērā to, ka te runa ir par garu, ilgu rīcību politiku ar ļoti sarežģītu mērķu auditoriju. Paldies! Paldies! Došu vārdu ēnu referentiem. Nu, un tagad tātad S&D grupas pārstāvis. Paldies, eh, priekšsādātājs kundze, paldies eh, revīzijas eh, palātai un Ivanovas kundzei par to, ka iepazīstinājāt mūs ar šo ziņojumu. Es domāju, ka ir skaidri jāsaprot, ka gadu pēc šīs programmas stāšanās spēkā ir, ir svarīgi saprast, kas tad darbojas un kas nedarbojas. Ļoti labi, ka revīzijas palāta bagātina šo diskusiju un informē mūs par šiem jautājumiem no dažādiem aspektiem, ne tikai no politiskajiem aspektiem. Ir ļoti svarīgi veikt tādu skaidru, eh, objektīvu analīzi. Un es domāju, ka šis ir īstais brīdis to darīt. Mēs piekrītam jūsu viedoklim par to, ka ir jābūt skaidriem pasākumiem, par kuriem lēmja dalībvalstis, sevišķi tad, ja tās izmanto Eiropas Savienības līdzekļus. Ir nepieciešams globāla pārskatīšanas sistēma, uh, ir jānozē instrumentu efektivitāte un jo sevišķi ir jānodrošina tas, lai piedāvāto darbu kvalitāte tiešām tiktu garantēta, lai netiktu ļaunprātīgi izmantoti šie jaunieši, kas kalpo par darba spēku, lai viņam nebūtu jāsaskaras eh, ar neatbilstošiem darba apstākļiem vai pat eksploatāciju. Es domāju, ka ir svarīgi nu, saprast, ka bezdarba līmenis jauniešu vidū joprojām ir ļoti augsts. Šis eh, līmenis ir tik augsts, ka mēs no tā varam konstatēt eh, to, ka Eiropas Savienības garantija jauniešiem pati par sevi jau nevar radīt darba vietas. Mēs eh, varam no vienas puses izmantot Eiropas Savienības līdzekļus eh, šādiem instrumentiem, bet no otras puses ir nepieciešami strateģisko investīciju instrumenti un dažādi digitāli instrumenti. Ir nepieciešams veicināt eh, tā saimniecības attīstību kopumā, līdz ar to šāds komplekss instrumentu kopums ir vienīgais veids, kā risināt šīs problēmas. Protams, ir atšķirības dažādās dalībvalstīs, tās ir atšķirīgas, bet nedrīkst noliegt to, ka arī birokrātiskais sloks ir nesamērīgi liels. Vēl arī var piebilst to, ka daudzi jaunieši pat nezina, ka pastāv eh, Eiropas Savienības garantija jauniešiem un iniciatīva jauniešu nodarbinātībai. Ir jānodrošina tas, lai tiešām cilvēki arī būtu informēti par to, lai viņi varētu pienācīgi izmantot šīs iespējas. Ir vajadzīga politiskā griba investēt līdzekļus, lai veicinātu jauniešu nodarbinātību. Un tajā pašā laikā, protams, arī jāsasaista šis process ar Eiropas sociālo fondu. Ir jānodrošina tas, lai šīs garantijas tiešām būtu garantētas. Paldies, nākamais runātājs no ECR. V prvom rade ja sa chcem veľmi pekne poďakovať. Pani... Jā, paldies. Es arī vēlos pateikties Ivanovas kundzē par šo ziņojumu. Tas ir ļoti vērtīgs. Kā jau tika teikt, nevienmēr viss ir pilnīgi skaidrs un, diemžēl, arī dalībvalstīm vienmēr nav viss skaidrs. Esmu no Slovākijas. Pamatoties šo ziņojumu un pamatoties uh, sazināties ar eh, Slovākijas iestādēm, šeit saskat ļoti liels plaisas, kā var labi izmantot finanšu līdzekļus, kas attiecas uz eh, pārskatīšanu, uz pāraudzību un nepieciešamo dokumentu iesniegšanu, piemēram, ieviešanas plāna. Vēlos eh, šeit turpināt sadarbību ar sociālo lietu ministriju un lai varētu veiksmīgi izmantot uh, līdzekļus, kas ir pieejami, jo es domāju, ka tā varbūt arī ir pēdējā iespēja, kā jauno paudzi varētu glābt. Mēs eh, ļoti labi zinām, ka ja cilvēks pēc eh, universitātes darba nevar atrast darba vietu, tad eh, viņam patiešām var būt ļoti liels problēmas nākotnē. Viņš nevar apgūt darba iemaņas. Un tādā veidā, diemžēl, cieši visa sabiedrība. Kā jau tika teikts, ieteikumi, kurus jūs eh, esat izstrādājusi, mēs tos varam atbalstīt. Varbūt tikai viena lieta. Varētu uzlabot eh, piedāvājumu kvalitāti, ko teica Morēna Šatiekundze, tam es pilnīgi piekrītu. Varbūt nebūtu pilnīgi piemēroti izstrādāt vienu no definīciju, ko nozīmē kvalitatīvas piedāvājums. Jūs jau izteicāties par kritērijiem, par kuriem vajadzētu šeit vienoties. Mums vajadzētu detalizētāk diskutēt par to, jo jauniešu situācija ir ļoti atšķirīga. Tādēļ vajadzētu piedāvājumu pielāgot konkrētajā situācijā. Mums pārstruktūrēšanas un pār izglītības pasākumi tie varbūt varētu būt eh, konkrētāk. Varbūt jūs varētu pastāstīt eh, jūsu idejas kāds izskatās, kādam vajadzētu izskatīties šiem augstvērtīgiem piedāvājumam. Vēlos arī būtu pateikt, ka ir vajadzīga labāka pāraudzība un jāraukās, kā ir izmantot šie finanšu līdzekļi. Mēs esam liecinieki tām, ka ne tikai šajā programmā, bet arī citās programmās, ka finanšu līdzekļi netiek uh, atbilstoši izmantot bieži vien, un uh, būtu ļoti žēl, ja arī šajā programmā mēķi, kurus esam izvirzījuši, netikt sasniegti. Es ceru, ka arī mūsu komiteja sniegs ieguldījumu, ka mēs labāk varētu izmantot Eiropas nodokļu maksātāju līdzekļus. Paldies, Martīna Klajovā nav klāt. Vai jūs pārstāvat viņu? Jā, esmu no Aldes. Nē, esmu runājis ar Martinu, lai viņu pārstāvētu, bet, nu, vienalga. Jā, tikai daži punkti. Pirmais, ietekmes novērtējumam šim pasākumam mums ir vajadzīgi konkrēti kritēriji. Jaunas bezdarba līmenis ir viens no tiem skaitļi, kurus, kuri ir komisijas ziņojumā par dalību valstām Jā, bet tomēr šī statistika neatklāja visu patiesību. Ir vajadzīgs arī sociāls un ekonomiskais konteksts. Piemēram, Dienvidu Eiropā ļoti ātri mainās iedzīvotāju sastāvs tādēļ, ka ir uh, imigrācija, un mēs uh, šeit uh, daudz ko pat varbūt nevaram to interpretēt kā panākumus jaunas gādē. Esmu no Igaunijas. Mums ir zems uh, jauniešu bezdarbs, bet tas ir tikai tādēļ, ka daudz jauniešu pametuši valsti. Dažas valstis mm, tām nav piekļuve specifiskām programmām tādēļ, ka jauniešu bezdarbs ir zemāks par 25%. Rezultāts ir tāds, ka lielākas valsts var izmantot tādu diferenciētu pieeju, piemēram, Vācija. Uh, šāda pieeja varbūt ir eh, negodīga attiecībā pret mazākām valstīm. Piemēram, visa Igaunijas teritorija ir jā, ļoti maza, un tu nevar izmantot šādu diferenciētu pieeju diferenciētiem reģioniem dažādiem. Mums ir eh, arī tādi specifiski reģioni, kuros ir jaunas bezdarbs 5% pat augstāks. Jā, bet kopumā valstī bezdarbs ir zemāks. Tie ir tādi pāris aspekti, par kuriem vēl būtu vērts padomāt. Paldies. Paldies. Patriks Lēriks nav klāt. Tāpēc kundze runās viņa vārdā, lūdzu, no gojas. Brigāda, senjora prezidenta. Jā, paldies. Priekšētātāja. Jā, tas ir ļoti svarīgs ziņojums, manuprāt. Un ja mēs eh, neraudzītos šajā ziņojumā, tad būtu tā, ka šī programma ir ļoti līdzīga tām, kuras jau ir bijušas. Vai arī tām, kuras ir Eiropas sociālajā fondā. Es saku to šādu iemeslu dēļ, pati esmu portugāliete. Ir ļoti maz datu Portugālē par to, kā tiek īstenota jaunas garantija ir maz faktu, maz datu par to, kāda darba piedāvājuma, kādas vakantas tiek piedāvātas eh, jaunas garantiju ietvaros. Un līdz šim nav nekādu datu par to, ka šī programma būtu savādāk nekā citas, kas bija agrāk, un tas jau nav nejauši. Eiropas sociālais fonds ir iztenojis daudzas programmas, darba programmas, kuras tika īstenotas, bet tās neguva patiesas panākumus. Pašlaik runa ir par to, kā ir uh, jāraugās, kā piedāvāt kvalitatīvi, pēc tam kaut ko citu, vai šīs garantijas kaut ko dod vai nē. Programma ir ļoti apjomīga, un Eiropas komisija par to ir atbildīga un strādā kopā ar dalībvalstīm. Tas ir saistīts ar to, ka mums ir izveidojusies uh, pieredze gan valsts, gan privātajā sektorā. Un tagad ir kļuvis redzams, ka šīs darba vietas ir tikuši pārņēmtas no šīm programmām. Un tie cilvēki, kas ir tikuši pieņemti darbā, viņi ir izdevīgāki, viņi ir lētāki, viņiem ir mazāk tiesību. Un tad ir jākonstatē, ka pa to laiku jo pieņem darbā šie cilvēki, savukārt kāds cits ir atlaists. Tas nozīmē, ka ilgstošas darba vietas tiek aizstātas ar nedrošiem darba līgumiem. Tā ir tāda ļoti principāla problēma. Un ja jūs eh, izsakāt savus ieteikumus par kvalitātes kritērijiem, par darba vietām, par to gribu teikt sekojošo. Protams, ka svarīgs darba līkuma laiks un arī izglītības kritēriji. Svarīgs arī apmaksas jautājums. Mēs domājam, ka kvalitātei darba vietai būtu svarīgi arī tas, lai šis darba ņēmējs baudītu visas sociālās tiesības. Lai viņam būtu tieši tās pašas sociālās tiesības, kā arī citiem darba ņēmējiem. Uh, šī programma neko nedos, ja mēs radīsim jaunu darba ņēmēju kategoriju, kuriem būtu mazāk sociālās tiesības. Tas būtu ļoti būtiski. Un mēs esam izstrādājuši arī grozījumus regulai, bet, diemžēl, parlaments to nepieņēma, šos grozījumus. Tālāk par samaksu. Tur arī ir ļoti centrās jautājums proti, ka samaksa tai vajadzēja būt tādai pašai kā salīdzināmai darba vietai eh, šādā pašā nozarē. Tur vajadzēja paredzēt, lai tas darbojas. Ja jūs izvirzāt kvalitātes kritēriju, es izlasīju tagad eh, komisijas atbildi, tur ir teikts, ka jā, ir vēlme uzsākt diskusiju Tad viena lieta man tomēr liekas eh, ļoti kritiski. Jā, tur tiek teikts, ka kvalitāte ir svarīga, bet ir jāņem vērā arī konjunktūra. Tieši tas ir tas veids, kādā tiek nospiests leju līmenis. Darba vietas kvalitāte. Ja tagad eh, noteicošā būs konjunktūra, un ja mēs interesēsimies un orientēsimies uz to, nemaz neizvirzot maksimālas prasības. Tas nozīmē, ka būs uh, lielas iespējas, ka viss noteiks tikai elastīkums. Vēlos, lai kritēriji tiešām tiktu nodefinicēti labi, pareizi, un ka nākamajā daudzgad finanšu schēmā tas tiktu uh, izveidot tā, ka šī programmai tiktu piešķirti līdzekļi, kas sniegtu iespēju tiešām sasniegt mērķus, kas atbilst starptautiskās darba organizācijas eh, aprēķiniem. Es nezinu, kā jūs to vērtējat, ko mēs kā parlamenta deputāti vēl varam darīt, lai parūpētos par to, lai jūsu ieteikumi nebūtu tikai uz papīra, bet tiktu īstenot arī praksē, lai šī programma patiešām kaut ko nozīmētu un nebūtu tikai programma, kas nonāktu gada atvilknē. Tagad EFDD vārdā runās kolēģi Agējā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribu sirsnīgi pateikties Eiropas revīzijas palātas pārstāvē. Sirsnieks paldies par šo ziņojumu. Pirmo reizi mēs uzklausījām kaut ko, kas bija ne tikai pozitīvs, jo visur tiek runāts, ka jaunas garantija dod kaut ko arī Itālijai, jo patiesībā tas neko nedod, ja šīs programmas mērķis būtu tikai un vienīgi neizdošanās, kā tas ir manā valstī, Itālijā. Jaunas garantija tika parādīta kā tāda iespēja un vienīgais variants, kā situācija vispār varētu uzlabot, kā tāds glābiņš. Kad bijušais Itālijas ministra prezidents teica, ka tiks radīts divu miljonu darba vietu Un tikai divi gadi pagājuši, un tas ir mazāk nekā 20 tūkstoši jaunu darba vietu, kur izveidojuši programmu jaunu garantiem. Tā ir izgāšanās pilnībā. Un Itālijas presē var lasīt, ka jaunie bezdarbnieki, jauns bezdarbs sasniedz 52% līmeni, kauns un negods. Lielākā kļūda, kas tikus izdarīta, ir ne tikai tā, ka nav bijusi šeit spēja pareizi izlietot līdzekļus, bet tas ir arī tas, ka mana valdība nav spējusi izvērst efektīvu programmu. Turklāt vēl tiek izdarīts ļoti smagas kļūdas, jo nav tam visam pāraudzība. Efektivitāte ir viena lieta, bet eh, bezdarbs, jaunums bezdarbs, jāraugās, cik tas ir augsts, kādas iespējas ir, kādi ir pasākumi, kā to visu var risināt, uzsākt, darboties, kā to var pāraudzīt, kā tiek sadalīt līdzekļi, kādiem projektiem tiek piešķirt līdzekļi, kā tie tiek sadalīti, lai varētu saprast, eh, kādas eh, īpatnības, eh, kas ir raksturīgas atsevišķām programmām, lai tiešām izmantotu visu jaunas potenciālu, bet tas viss netiek darīts Tas ir ļoti virspusīgi, kas notiek. Un tā arī savā ziņā ir augstprātība šāda pieeja. Vispirms vajadzētu padomāt, eh, par kādām programmām ir runa. Tas viss ir jāanalizē, bet tas nav ticis izdarīts. Piedāvā tikai 20 tūkstoši, tikai Dažas darba vietas faktiski radītas. Tikai 20 darba vietas valsts iestādēs Itālijā. Blakus pāraudzībai pilsētā 50 tūkstoši iedzīvotāji tikai 20 darba vietas. Jā, jāraugās, lai līdzekļi tiešām tiktu precīzi izmantot līdz pašam pēdējiem centam. Es precīzi gribu zināt, kā mana valdība izdod katru atsevišķo centu šajās programmās. Nav jau runa tikai par, nav runa par mani, bet runa ir par jauniešiem, kuriem nav darba vieta, kas eh, vēl 40 gadiem dzīvo mājā un viņiem nav darba. Un mums tiek stāstīts, ka tas esot vislabākais, kas vien pasaulē ir iespējams. Jā, ir eh, vēl divi deputāti, eh, kas vēlas uzdot jautājumu, varbūt uzklausīsim vēl viņus, un tad jūs varēsiet atbildēt. Tagad došu vārdu uh, Magintējas kundze un pēc tam Lopes Aviera. Paldies, priekšādātāji. Jā, man grupa ļoti tic budžeta disciplīnai un rezultātiem, kas balstās uh, Eh, politikas veidošanā. Es uzskatu, ka šis atbalsts ir ļoti labs. Es domāju, ka tā ir centrā eh, daļa no mūsu komitejas darba, jo mums ir pārskats par to, eh, kur ir jātērē nauda, kur tā jāiegūda un ir jāsaprot, kas ir ticis sasniegts, jo, ja plānota rezultāti nav tiekoši sasniegti, tad mums ir jābažījies un jāraukās, kādi ir labāki ceļi vai citi veidi, kā sasniegt mūsu mērķus. Esmu ļoti pateicīga par to, ka Ivanovs kundze šodien ir atnākusi un prezentē revizijas palātas ziņojumu. Man ir eh, šeit saskatu vairākas problēmas, kas attiecas uz eh, finansējumu. Komisija iedevums novērtējumā īsti nepasaka, kādas būs eh, sagaidītās izmaksas un kāds iegūtais labums. Un šajā procedūrā komisijas iniciatīvai, manuprāt, to vajadzētu šeit precīzāk. Un, ja mēs šeit skaidri visu pārskatā, mums vajadzētu skaidri pateikt, kas ir tas, ko vēlamies sasniegt. Jūs pirmajā ieteikumā, kā dalību valstīm, vajadzētu sagatavot skaidru pārskatu par izmaksām visiem uh, plānotajiem pasākumiem. Uh, Es domāju, ka nav runa tikai par izmaksām. Mums ir jāsaprot, kādu labumu tas dod gan kvantitīvā, gan kvalitatīvā veidā. Jo, ja mēs eh, skaidri nepasakām, ko mēs vēlamies sasniegt, kā mēs varam izmērīt, vai tas ir eh, vai nav sasniegts, man interesē trešās ieteikuma sākumā monitoringa rezultāti. Par to ir jāziņo Eiropas parlamentam un padomē. Jā, kāda veida, mm, jā, es pilnībā jūs atbalstu un esmu interesēta 68. punkts. Nav plānots eh, ziņot par šiem sasniegtiem rezultātiem Eiros parlamentam, bet es domāju, ka mums, eh, kā parlamentam, mēs, mums vajadzētu šeit saņemt uh, pārskatu par uh, ieviešanas pāraudzību un par sasniegtā. Jo kā gan citādi, mēs kā daudzu šo jauniešu pārstāvi, kuriem nav darba, kādā veidā mēs lai saprotam, kas un kas nav, ir ticis un kas nav ticis sasniegts. Es tāpat arī domāju, ka neraugoties uz to, kā ir programmu, kas darbos visā Eiropā, mums tomēr jāstrādā arī ar individuālām dalībvalstīm, lai pielāgotu šos risinājumus. Mēs nekad nevarēsim atrast tādu vienotu pieeju visiem, un tas domāju, ka tas ir jāievieš tieši dalībvalstīm. Tas ir veids, kādā to vajadzētu darīt. Jā, es gribētu zināt, kādā veidā ir iztērēt šie naudu un kas ir sasniegts. Es tāpat arī domāju, ka pārskatījuma eh, šiem pozitīviem aspektiem arī būtu tas, ka mēs varētu šeit apmainīties labākas prakses parāgiem, ja mums ir atšķirīgas prakses, un lai saprastu, kas ir un kas nav ticis sasniegts. Jā, divi miljoni um, arod izglītības uh, um, pasākumi tika uzsākti apvienotajā karalistē, bet manā uh, reģionās redzu, ka bezdarbs palielinās jaunas vidū. Tātad mēs, eh, nevar, nevar, mēs nevaram neko šeit eh, um, paredzēt vienādu visai Eiropai, bet mums ir eh, jāraugās, ja mēs redzam, ka ir sasniegt šādi uh, panākumi, ja mēs redzam, ka ir labi iegūtīta nauda un kaut ko, ka tiešām ir uh, sasniegt rezultātu, tad ir jāraukās šo labāko praksi. Paldies par ziņojumu. Paldies, un nākamais runātājs nav Makijās kundze, bet eh, Ksavijas Lopes no sociāldemokrātu grupas. Jā, paldies. Iepriekšējā runātāja daudz kaut ko ir pateikuši. Lielākā daļā es varu arī piekrist, bet eh, pāris aspektus gribētu uzsvērt. 5 miljoni cilvēki 5 miljoni jauniešu Eiropā, kas pašlaik ir bez darba. To vajadzētu arī skaidri pateikt. 22% no jaunas bezdarba ir tieši manā valstī. Šī statistika tomēr ir kļūdaina. Spānijā tas gan ir 50%. Vācija tā ir zema, bet Spānija ļoti augsta. Ziņojums ir uh, ļoti labs, bet mērķiecīgs un visādā ziņā labs. Izsakām kritiku ne jau tādēļ, lai liktu akmeņus jūsu ceļā, bet tādēļ, un arī ne tādēļ, ka mēs gribam torpedēt uh, jaunus garantiju. Mēs zinām, ka tā ir ļoti vajadzīga, daudz vairāk nekā jebkad. Tā mēs visi piekrītam, bet tas, ko jūs sakāt, Arī parlaments to ir saskatījis. Pirmkārt, nu nav tāds īsti skaidrs, cik līdzekļi tiešām būtu vajadzīgi jaunas garantijām, un manuprāt, tas ir ļoti būtiski. Jā, un šeit nav īsta kritērija, kas tad ir kvalitatīva darba vieta. Nav jau runa par to, ka ir vienkārši jārada darba vieta, bet eh, tam jābūt tiešām darba vietām ar kvalitāti. Tur vajadzētu kaut kā vienāties, kas tad ir šāda darba vieta. Uh, Par to ir jābūt runāja. Bez tā nevarēsim iztikt, jo citādi mēs radīsim nedrošu darba līkumus. Un tas nav mūsu mērķis. Treškārt. Jā, taisnība ir tas, ka dalībvalstīm ir jābūt svarīgai lomai. Mēs no dažām valstīm varam arī mācīties, bet mēs redzam, ka dalībvalstis neizpilda savus darba uzdevumus. Ir tā, ka Dalībvalstis apvaino Eiropas Savienību par tām problēmām, kas faktiski ir radušies valstīs pašās. Un dažās Eiropas programmās ir tā, ka dalību valstīm ir eh, ieviešanas trūkumi, un tas ir visur. Tas nav saistīts ar eh, attiecīgās valdības eh, politisko nostāju, bet vienkārši īstenošana nav pietiekami stabila, nav arī vērtēšanas mehānismi, un tas viss ir ļoti vajadzīgs, un ir arī uh, vairākas lietas, kas uh, ir spēkā uz visiem. 5 miljoni jauniešu tā ir mēģa grupa, un eiro barometrs saka, ka tikai divi no simt jauniešiem vispār kaut ko dzirdējuši par to, un tikai 4% no jauniešiem vispār zina, par, kas tas ir jauniešu garantija. Un tas ir milzīgs šķērslis, ja to visu grib īstenot. Daži skaitļi. Spānijā ir tā, bet tas attiecas faktiski uz visu Eiropu. Spānijā ir 800 tūkstoši cilvēku zem 25 eh, gadiem bez darba, bet tikai 48 tūkstoši no tiem ir reģistrējušies. Mēs nezinām, kādēļ tas tā ir. Es nezinu, vai viņi varētu būt potenciāli iekļaut sarakstā kā jauniešu garantijai. 800 tūkstoši par ko, jaunieši, par kuriem mēs šeit vispār runājam, bet tikai 48 tūkstoši ir iekļauts sarakstos. Godīgi sakot, nav runa par to, kā salāpīt valdību programmas, bet tiešām situācija dramatiska un uh, jaunieši ir atkarīgi no palīdzības. Mēs Spānijā faktiski ļoti labi pazīstam šīs jaunas karātības, izmantojam visus resursus, un statistiskās institūcijas sniedz jaunus datus aizvakar tiek, tika publicēta par Spāniju, katrs trešais bērns, piemēram, Spānijā, dzīvo Spānijā nabadzībā, un 30% no iedzīvotājiem Spānijā dzīvo ekonomiskajā situācijā, kas faktiski ir nabadzība, un kas iekļauj sevi sociālās izolācijas risku. 75% nevar atļauties braukt atvaļinājumā. 52% nevar atļauties uh, izmantot, eh, samaksāt 600 eiro gadā vairāk. Jā, tie skaidri no mūsu valsts statistikas, katrs trešais jaunietis Spānijā dzīvo nabadzībā, 16, 17, 18 gadu vecumā. Un eh, darba tirgu bezdarbs ir apmēram 50% nu kā šis cilvēks, lai jūtas reprezentēts eh, Spānijā vai Eiropas Savienībā, tā ir traģēdija, kas aiz tā visu lēpjas. Tas nav tieši saistīts ar valdības darbu, tā ir patiesībā tāda smagāka problēma. Un tā mums jārisina. Paldies! Eh, tagad, Īvanovs kundze, jūs dzirdējāt vairākus jautājumus, arī bāžas, un tajā pašā laikā apņemšanos dodu vārdu jums. Jā, patiešām paldies priekšsēdētāji, paldies eh, visiem godājamiem uh, Eh, deputātiem par interesantajiem komentāriem šajās debatēs. Arī mums tas ir ārkārtīgi vērtīgi uzklausīt eh, to, kas tiek teikts. Izmantošu gādījumu, lai atbildētu uz katru komentāru atsevišķi, bet vēl pirms tam es vēlos teikt, ka šis nav pēdējais ziņojums, kuru gatavojam par jauniešu nodarbinātību. Plānojam tādu eh, ziņojumu virkni līdz gada beigām, ceram, ka varēsim atkal prezentēt revīzijas palātas ziņojumu par jauniešu darbības eh, komandām, Youth Action Teams, un tas ir jau tāda padziļinātāka līmeņa eh, audits mm, par jauniešu nodarbinātību dalību valstīs, tā ka tas ir tikai sākums mūsu vēlmei un nodomiem padziļinātāk skatīt šo jauniešu nodarbinātības problēmu. Vairāki svarīgi jautājumi tika minēti. Sākšu ar eh, Šantie kundzes teikto. Viņa pieskārās jautājumam par jauniešu garantiju, kas it kā ir pret nostatīta jauniešu eh, bezdarbam. Tā ir eh, izplatīta kļūda, ka cilvēki uh, jauc šīs abas lietas kopā, un tāpēc mēs cenšamies ļoti skaidri norādīt, kas ir kas. Mēs cenšamies arī izveidot kopainu, lai būtu pārskats par to, kā tiek eh, gūts finansējums, un, kā jūs pareizi teicāt, komunikācija ir ļoti, ļoti svarīga tā, lai šī iniciatīva gūtu panākumus. Ja jaunie cilvēki, mūsu līdzpilsoņi, nesaprot, kas tiek piedāvāts, tad nav pārsteigums, ka pavisam maz jauniešu reģistrējas eh, nodarbinātības dienestos. Jūs arī pieskārāties eh, svarīgam jautājumam par projektu trūkumu, ja es pareizi jūs sapratu, un jūs arī prasījāt, kā varētu panākt eh, to, ka ir vairāk projektu, kas tiek īstenoti. Uh, Šajā ziņojumā šī tēma netiek skatīta. Te tiek runāts par to, kā komisija palīdz dalību valstīm sagatavot eh, jauniešu garantijas īstenošanas plānus, bet es domāju, ka tas ir svarīgs jautājums, un mēs te varam atsaukties uz vienu no riskiem, kuru apzinājām mūsu ziņojumā, proti finansējums. Ja nav finansējuma, tad nav arī projektu. Un tas, ka pietrūkst atbilstīgas informācijas no dalību valstīm, kas tiktu sniegta komisijai, noved pie tā, ka ir grūti aplēst, cik daudz naudas nepieciešams, lai aizsāktu šos projektus. No otras puses, mums ir arī daudz dalību valstu, kuras piedzīvo budžeta ierobežojumus. Un kā tajā pašā laikā prasīt vairāk naudas, vairāk finansējuma, ja budžeta situācija ir ļoti sarežģīta vairākās dalību valstīs? Nu, tāpēc arī komisija parādīja to, ka dalību valstīm pašām vajag noteikt prioritātes, kuri pasākumi ir svarīgāki un uh, kuri ir uh, visu pirms jāveic, un tas arī parādās mūsu ziņojumā. Jo īpaši budžeta ierobežojumu situācijā. Jūs arī minējāt to, ka Eiropas Savienības līmenī izskatās, ka pasākumi ir tikuši pieņemti, uh, kā ir arī uh, gūti panākumi, progress, arī Eiropas parlamenta prefinansēšanas programma. Nu, mēs esam paveikuši savu darbu, bet uh, nepiemirsīsim, ka tā ir uh, dalīta sociālā menedžmenta politika. No otras puses ir arī dalība valstis, kurām arī ir jāizdara sava darba puse jeb daļa. Un arī mm, ne tikai jūs, eh, Frančija kundze, runājāt par to, bet arī citi par labu kvalitatīvu piedāvājumu. Un tā ir ļoti svarīga daļa mūsu ziņojumā, šīs rekomendācijas jaun, garantijā jauniešiem. Un mēs neko obligāti nenosakām, mēs cenšamies objektīvu un konstruktīvu analīzi izveidot un uh, norādīt uz riskiem, kādus saskatām. Un, protams, tas ir dalību valstu ziņām, pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu, lemt, ko tieši piešķirt jauniešiem attiecīgā situācijā. Un mēs, eh, balstoties uz saviem pētījumiem, izanalizējām padomes rekomendāciju, eh, ap, praksēm, apmācībām, tāpat arī Eiropas aliansi apmācībai, un kur jau ir šie e, ieteikumi, jeb rekomendācijas, kas nav saistošas, un tā lai nav tā, ka uzņēmumi vienkārši eksploatē lētu darba spēku. Bet mēs e, redzējām, ka nav tādu dokumentu, kas noteiktu e, šos kvalitātes prasības, un mēs arī Mm, veicām uh, pētījumu, stadijas, kā piemēram par uh, darbu kvalitāti Eiropas Savienībā, un mēs uzskatām, ka varētu būt tādu dažādu elementu kombinācija saistībā ar to, vai var uzskatīt darba piedāvājumu kā kvalitatīvu, piemēram, ilgums, uh, līguma, mm, līguma veids, vai pilnas slodzes, vai nepilnas, vai ar noteiktu ilgumu, vai uh, bez, be, bez šī noslēguma datuma, arī kvalifikāciju prasības, arī apmācības, kas tiek piedāvāts, un tās ir lietas, kuras mēs minam ziņojumā, bet tās nav saistošas pilnībā, respektējot subsidiaritātes principu. Dalību valstis atsaucās uz komisiju, Zūbras kundze teica, ka komisija neko nav darījusi. Um, tieši šīs labas kvalitātes piedāvājuma definēšanā, un daži soļi tika veikti pēc mūsu ziņojuma uh, publicēšanas, proti aprīlī šajā gadā bija vadlīnijas, mm, kuras komisija piedāvāja, un komisija atjaunināja šīs atbildes uz jautājumiem. Uh, jo īpaši saistībā ar labas kvalitātes piedāvājumu un monitoringu, kas arī tik uzsvērts mūsu ziņojumā. Te, protams, pilnībā netiek risināti šie minimālie elementi, kas tika pieminēti, bet tas ir dalībvalstu ziņā. Pieņemt lēmums par šo, tas ir dalītām pārvaldības aspekts. Tad vēl, un tas izskanēja bija runa par mūsu lomu kā uh, nepolitiskas un objektīvu skatījuma iestādēji. Es piekrītu, jo mēs te neieņemam kādas pozīcijas, esam neitrāli, nepolitiski un objektīvi, un mēs jums lēmumu pieņēmējiem sniedzam konstruktīvu analīzi par situāciju. Jūs minējāt arī neapmierinošos rādītājus nodarbinātības e, jomā Itālijā. Uh, Un te es nevaru sniegt komentārus par dalību valstīm, jo, kā pirms dažiem brīžiem jau teicu, šādu atbildi mēs eh, varētu sniegt pēc tam, kad būsim noslēguši detalizētāku ziņojumu izstrādi mm, padalību valstīm atsevišķi. Bet es nevaru jums eh, vēl vairāk pievienoties tajā, ka jauniešu garantija nav instruments kā tāds, ka mums nepieciešams vairāk kā tās nepieciešama industriālā politika, strateģiskajās investīcijas, un jūs minējāt e, jauniešu izturību un, e, ja drīzāk tādu pretestību, un to norādīja šķiet iepriekšējais runātājs, bet arī te es runāšu un atsaukšos uz dalītās pārvaldības principus ir komisija, parlaments, arī dalība valstis. Uh, kuras ir atbildīgas par to, kā politika tiek īstenota. Zitānskas kundze no Slovākijas. Jūs uzdevāt uh, specifisku jautājumu par dalību valsti, bet atkal atbildēšu tieši to pašu, ko pirmīt. Šobrīd es nezinu, kuras dalību valsts mēs apmeklēsim, jo parasti speciālos ziņojumos mēs izvēlamies 4-5 Uh, dalību valstis, kuras apmeklējam, lai iepazītos ar detalizētāku mm, situācijas aprakstu. Un es nevaru šobrīd uh, jums paziņot šo informāciju, bet tiklīdz mm, mēs uh, būsim gatavi to darīt, mēs jūs informēsim. Un arī par šos labas kvalitātes piedāvājumu es atbildēju iepriekš. Zūbers kundze, jūs Jūs minējāt, ka jauniešu garantija īpaši neatšķirās no citiem ESIF pasākumiem, ESF pasākumiem, un mēs zinām, ka tie ir tikuši piemēroti gadu gaitā. Datu iztrūkums ir arī tas, kas e, ir minēts mūsu Uh, ziņojumā, to mēs arī esam apzinājuši. Bet vēlreiz minēšu, ka. Jā, turklāt es redzu, ka komisija arī ir šeit, viņi vēl var papildināt, ko es saku, bet um, tātad, kā jau es uh, pirms brīža teicu, ka komisija nevar informēt par datiem, ja dalību valstis tos komisijai nav sniegušas. Un nesaka, kādas tad ir vajadzības. Jūs arī minējāt labas kvalitātes piedāvājumu, bet arī atkal tā pati atbilde, to es pieminēju, tāpat jūs arī prasījāt, kas Eiropas parlamentam būtu darāms, lai pārliecinātos par to, ka šīs rekomendācijas tiek ievērotas. Un, manuprāt, tā, tā ir viena no lietām, kuras jūs jau darāt, interesi, kādu izrādāt, jūsu apņēmība, kādu redzu eh, jūsu diskusijās, kas parādās, un tas parāda to, cik ļoti svarīgs šis jautājums jums ir. Es nedomāju, ka Tas ir pēdējais solis pasākumu kopumā. Nu, no mūsu puses tas ir tikai pirmais ziņojums. Es domāju, ka esmu pārliecināta, ka ir vēl daudz lietas, kuras var darīt šajā ziņā. Agējas kundze, jūs arī sniedzāt tādu draudīgu ainu minot nodarbinātības skaitļus. Uh, jūsu valstī, bet es piekrītu mm, arī kolēģi teiktam, ka jauniešu garantija nav panacēja, tas ir pasākums, kas ir jāapvieno, jākombinē ar citiem pasākumiem. Ka tās ir lietas, kur jāstrādā komisijai un dalību valstīm kopā, lai nodrošinātu veiksmīgu darbību. Prefinansēšana un pieejamie skaitļi, ja nemaldos, tad līdz jūnijam uh, vajadzētu būt uh, ziņošumam no dalību valstu puses. Tās informēs komisiju par izmantotajiem līdzekļiem, kā arī neizmantotajiem līdzekļiem, kas tad būs uh, jāatskaita atpakaļ uh, Eiropas Savienības budžetā. Redzēsim, kā tas notiek. Mēs ļoti rūpīgi sekojam situācijai. Un turpināsim jūs par to informēt. Makintainers kundze, liels paldies par jūsu komentāriem. Jūs minējāt ietekmes novērtējumu. Patiešām mēs esam arī piefiksējuši to, ka šajā konkrētajā gadījumā ietekmes novērtējums nav ticis veikts, bet vēlreiz uzsveršu, ka es nevēlos uzstāties kā komisijas aizstāve, bet visa schēma tika izstrādāta steidzamības kārtā, un viens no iemesliem, kāpēc šis novērtējums netika veikts, bija tāds, ka uh, darbs notika ļoti strauji tādā steidzamības situācijā. Protams, tas nav attaisnojums tam, ka šāds ietekmes novērtējums nav ticis veikts, bet uh, te vēlreiz atsaukšos uz iepriekš teikto nepieciešams dalību valstu mm, ieguldījums un informēšana par reālajām vajadzībām. Un mūsu ziņojumā mēs minējām arī to, ka ziņošana nav paredzēta Eiropas parlamentam, bet es priecājos, ka komisijas atbildē ziņojumam tā apsolīja šādu ziņojumu sniegt Eiropas parlamentam. Tas bija tāds paziņojums ziņojumā, bet uh, komisija savā atbildē sniedza uh, to, ko nu pateicu. Un uh, sadarbība ar individuālām dalību valstīm ir ļoti svarīga. Mums nevajadzētu uh, dalīties tikai ar negatīvo pieredzi, bet arī pozitīvo, un tā ir lieta, ko mēs arī cenšamies īstenot savos īpašajos ziņojumos. Uh, revīzijas palātā parādīt ne tikai negatīvos piemērus, bet arī nodrošināt tādu objektīvu, līdzsvarotu uh, redzējumu par labo praksi, ja tāda pastāv, kur tā pastāv. Lopesa kungs, jūs arī minējāt eh, nepārāk priecīgus eh, skaitļus un par kva darbu kvalitāti. Es domāju, ka tas arī saistās ar eh, kvalitatīvu darbu piedāvājumu, ko jau izdiskutējām. Es nedomāju, ka statistikas uzlabojumam vajadzētu būt pagaidu raksturu, tikai lai redzētu, ka uz dažām nedēļām jaunieši ir tikuši nolīgti, ka ir atgriezušies darba tirgu, un tāpēc mēs arī piedāvājam šo minimālo elementu kopumu, kuriem jānodrošina tas, ka jaunieši netiek tikai eksploatāti kā lēts darba spēks. Es centos patiešām īsi atbildēt uz visiem jautājumiem, bet ja būšu ko palaidusi garām, lūdzu pārjautājiet. Liels paldies! Jūs esat ļoti efektīvi atbildējusi uz jautājumiem un kliedējusi bažas Es domāju, ka ziņojums ir ārkārtīgi interesants. Un šis temats jauniešu bezdarbs un šis jauniešu nodarbinātības iniciatīva. Tā ir augstākā prioritāte mūsu darbā, ko veicam šajā komitejā. Es domāju, ka ka tādā vai citādā veidā vēl arī atgriezīsimies pie šī jautājuma un uh, varbūt arī kāda veida iesaisti no padomas pārstāvjiem varētu būt ļoti interesanta. Jo šo, šeit diskusijas bija par to, uh, ko dalību valstis dara vai nedara. Katrā ziņā liels paldies par eh, sniegto informāciju par jauniešiem. Okay, then we'll go to. Labi. Nākamais darba kārtības punkts - 16. Ziņojums par Eiropas gada aktīvai novecošanai un pauģu solidaritātei 2012. gads īstenošanu, rezultātiem un vispārējo novērtējumu. Mums jau par šo jautājumu agrāk ir bijušas diskusijas, bet šis ir pirmais eh, novērtējums par īstenošanu un pārunas par to. Mēs jau, Kukan kungs, diskutējam par jūsu darbu dokumentu aprīlī, Un tagad jūs varat iepazīstināt mūs ar pilno versiju. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs kundze. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, vispirms vēlos teikt, ka man ir gods prezentēt manu pašu pirmo atzinumu šajā komitejā. Un es domāju, ka šai tēmai būs aizvien lielāka nozīme turpmākajos gados. Mēs jau redzam, ka interese noveco, par novecošanās jautājumiem piesaist aizvien lielāku uzmanību pēdējo gadu laikā, un tas ir saistīts ne tikai ar demogrāfiskajiem datiem, kas ir publiskoti komisijas ziņojumā, bet arī ar to, ka bet arī ar šo datu uh, publiskošanu. Šī ir iespēja izvērtēt Eiropas uh, gadu 2020, 2012 un vēlētos minēt divas lietas, kas ir pašas svarīgākās. Pirmkārt, aktīva novecošanās nav um, veids, lai um, cilvēkus um, aizkavētu darba tirgū. Tas ir drīzāk instruments, lai nebūtu diskriminējošu aspektu. Tā es raugos uz aktīvu novecošanu. Un e, tāpat ir jāuzsver, ka 28 dalībvalstīs ir ļoti liels atšķirības e, aktīvas novecošanas politikas jautājumā. Ir valstis, kurās ir ļoti e, aizkavējusies situācija, un tām vēl ir daudz panākams. Tas pats saistās ar finansējumu, kas ir veltīts šo jautājumu risināšanai. Un ir jāsaprot, ka tam ir jābūt reālam skatījumam uz šo gadu. Kāpēc reālam? Tāpēc, realistiskam tāpēc, ka atvēlētie līdzekļi bija ierobežoti un bija arī zināmā aizkavēšanās. Un šīs iniciatīvas, kas tika veikts, ir jāsasaista ar politisko saistību ievērošanu. Eiropas iedzīvotāji saskar šajā ziņā ar aizvien lielākām problēmām. Konkrēti rezultāti to starp eh, Pasaules veselības organizācijas izdotais eh, ceļvedis par eh, veselīgu pilsētvidi un solidaritāti starp paudzēm, efektīvas novecošanas indeks un citi aspekti ir jāņem vērā. Diemžēl ļoti retos gadījumos šī gada ietveros bija iespēja izveidot jaunus tīklus un netika iesaistīti sociālie partneri un citas puses, kas ir ļoti žēl. Mēs piedāvājām koordinācijas trīs stūri starp uh, Eiropas Savienības uh, un vietējā līmeņa uh, lēmumu pieņēmējiem, kā arī pilsonisko sabiedrību un pārējām pusēm. Šīs uh, iedzīvotāja grupas saskars ar dažādām diskriminācijas izpausmēm un tādēļ uh, ir jāpievērš uzmanību šim jautājumam arī nodarbinātības eh, kontekstā. Aicinām pievērst eh, komisijas uzmanību eh, cilvēku grupai pēc 50 un varētu pārdēvēt tā saucamo palēko, um, sirmo ekonomiku par sudraba ekonomiku, kas izklausās labāk nekā sirmais. Es uh, uzskatu, ka ir svarīgi uzsvērt uh, to, ka šīs iedzīvotāju grupas vēlmes ir jāapzinās un tās ir uh, jāīsteno, izvēloties tādu ceļu, kas cieši sasaistītos ar pakalpojumiem, kas tiek sniegti balstoties uz eh, sabiedrības eh, atbalstu un uz eh, publiskajiem līdzekļiem. Aprūpes pakalpojumiem ir jābūt orientētiem uz patērētājiem, šajā gadījumā uz mūsu senioriem. Un visbeidzot, brīvprātības princips ir ļoti svarīgs. Tas ir ļoti svarīgs eh, gan aktīvas novecošanas eh, jautājumā, gan pauģu solidaritātes eh, jautājumā. Tas būtu viss. Es labprāt sadarbošos ar referentu vai ēnu referentu vai jebkur, kas vēlētos sadarboties šajā jautājumā. Termiņš ir jūnijas sākumā, ir vēl pāris dienas laika. Būšu atvērts diskusijām ar visiem kolēģiem, kas varētu būt interesēti. Lielas paldies! Paldies! Likvičotes kundze nav šeit, bet. Uh, viņas kolēģis varētu mūs iepazīstināt uh, ar šiem jautājumiem. Jā, uh, diemžēl mūsu kolēģi Blinkevičs šeit nevarēja mums piebiedroties uh, Briseles lidostas incidentu dēļ, kura dēļ tā bija slēgta, un viņa lūdza nodot jums vēstījumu no savas puses Un um, eh, viņa vēlējās uzsvērt, ka šis uh, teksts ļoti labi atspoguļo galvenos problēmu jautājumus un jo sevišķi uh, visu, kas būtu izvērtējams pirms uh, obligātā pensionēšanās vecuma izvērtēšanas un būtu jāizvairās no vecāka gadgājuma ļaužu eh, nolikšanas eh, bezdarba situācijas priekšā, palielinot pensionēšanās vecumu, kas tātad radītu šādus raudus. Ir vairākas eh, iniciatīvas, kas nav sasniegušas savu potenciālu, un tādēļ mums vajadzētu no tā mācīties, turpmāk pieņemot lēmumus. Uh, Uh, šajā kontekstā. Un visbeidzot, Blinkvičūtas kundze atbalsta to, ka lēmumu pieņēmēja pilsotniskā sabiedrība un uh, kā arī privātais sektors būtu jāsasaista ciešāk, šai sadarbībai ir jābūt ciešākai, jo, jo pretējā gadījumā līdz šim ir bijis tā, ka šie trīs elementi nav pilnībā sadarbojušies eh, tik lielā mērā, cik tas būtu nepieciešams. Šis jautājums eh, pilnīgi noteikti nav tikai viena gada jautājums, tas ir ilgtermiņa jautājums, tas ir jautājums, kas kļūst aizvien aktuālāks un tādēļ būtu risināms ilg, eh, ilgspējīgā veidā. Paldies! Nākamais, kas Nedeska kungs. Paldies! Eh, es varbūt eh, pāriešu uz eh, savu dzimto valodu, jo esmu pārāk noguris, lai runātu. Jā, jo esmu drusku noguris, nevaru runāt angliski. Liels paldies par inženierno priekšlikumu un par ziņojumu projektu. Ja mēs salīdzinām Eiropu ar ASV, tad var konstatēt, ka mēs pārāk maz esam darījuši tā saucamē novecošanās jautājumā, un mums ir pārāk daudz aizspriedumu pret vecākiem cilvēkiem, un mēs par maz pret tiem cīnāmies. Par maz esam darījuši pret cilvēkiem, kas bieži vien tiek eh, izslēgti no mūsu sabiedrības. Tā ir ļoti svarīga problēma, un eh, pamatot jūs arī teicāt, cik svarīgs ir dialogs starp paudzēm. un eh, cik būtiska ir eh, vecāku cilvēku profesionālā darbība. Tāpat kā referents, es tomēr esmu pret, un mēs Polijā arī esam pret to, ka tiktu palielināts pensijas vecums. Ir tīpaši tagad, jo mums taču ir tik liels jaununis bezdarbs. Divi jautājumi, manuprāt, trūkst šajā projektā. Varbūt, ka to varētu papildināt ar groziņam palīdzību. Vajadzētu norādīt uz to, ka situācija, senioru situācija dažādās eh, Eiropas daļās izskatās ārkārtīgi atšķirīgi, ja runājām par viņu fizisko veselību daudzās valstīs 70 gadi, tas vēl nav nu kāds vecums, bet uh, ir tomēr arī dalība valstis, kurā situācija ir pavisam savādāka, kur cilvēki dzīvo tādos apstākļos, ka viņiem ir bijusi ļoti smaga darba dzīve, un tad situācija ir pavisam savādāka. Mūsu sabiedrības ir atšķirīgas, un arī situācija uh, kādā dzīvo vecākie cilvēki, ir ārkārtīgi atšķirīga. Jūs to drusku piemināt, bet varbūt eh, ar to nepietiek, jo devietajā punktā jūs sakāt, ka aktīvā novecošanās nav tikai pasākums, kā cilvēkus var ilgāk paturēt darba tirgū, Mums ir jāspēr, ka senioriem ir cits lomas sabiedrībā, un tam tā vajadzētu būt, piemēram, ģimenes dzīvē. Vai viņi bieži vien strādā brīvprātīgo darbā? Tā ir ļoti svarīga loma sabiedrības dzīvē. Varbūt arī to vajadzētu pasvītrot un pateikt, ka jā, ir arī citas svarīgas lomas, kas eh, vecākiem cilvēkiem ir sabiedrība, nav jau tikai runa par eh, profesionālo darbību. kas, protams, arī sniedz iespēju aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē. Ir Vaigals, Alde. Paldies, nākamais eh, runātājs. Runāšu slovēņu valodā, lai mūsu tūkiem arī būtu iespēja strādāt eh, šajā valodu kombinācijām. Paldies eh, par šo diskusijas rezumējumu. Es gribētu pirmkārt jau uzsvērt eh, to, ka runa ir par ziņojumu, kas eh, skar ļoti lielu skaitu Eiropas Savienības iedzīvotāju. Šo, par šo jautājumu domā ļoti daudzi Eiropas saimnības iedzīvotāji, kas pēc ekonomiskās krīzes ir nonākuši smagā situācijā un neredz uh, eh, izainot tās. Es domāju, ka šis dokuments ir pilnīgi noteikti svarīgs un nepieciešams, un mēs mēģinām to papildināt ar vairākiem konkrētākiem priekšlikumiem, no kuriem viens, piemēram, ir saistīts ar jautājumu par uh, tā saucamo pašpalīdzību vai savstarpējo palīdzību starp vecāka gadgājuma cilvēkiem. Slovenijā mēs zinām piemēru, kurš ir ļoti plaši pazīstams to uh, organizāciju vidū, kas uh, strādā ar vecākiem cilvēkiem. Uh, Un šīs organizācijas tātad palīdz uh, cilvēkiem, kas uh, ir seniori, bet kas tajā pašā laikā var palīdzēt arī citiem. Ne tikai ar savu um, palīdzību, bet arī ne, ne tikai um, labdarības mērķu vadīti, bet arī tādēļ, ka vēlas uh, līdzdarboties, iesaistīties sabiedrības procesos un aktivitātēs un arī uzturēt sevi formām. Tādēļ ir ļoti svarīgi parādīt šajā ziņojumā, ka šādas iespējas arī pastāv un ka šī brīvprātība arī dzen būtu jāuzskata par liederīgu un ka tā var arī pamatot, šis arī labs pamatojums eh, tiem līdzekļiem, kas eh, tiktu piešķirti šādām organizācijām. Un eh, vēlos piebilst arī to, ka finanšu darījumu uzraudzība ļoti svarīga, runājot tieši par tiem finanšu darījumiem kas saistās ar pensiju fondiem. Mēs eh, runājām par šādu uzraudzības mehānismu bankām un par spīti pretestībai mums izdevās pieņemt eh, šos noteikumus. Un es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jāparāda sava nostāja arī šajā sakrā, proti par pensijas fondu uzraudzību. Ļoti bieži pensijas fondi ir avots, kas palīdz aizpildīt valsts budžeta deficītu, un tas ir jāņem vērā. Un es gribētu pinēt arī to, ko es varētu dēvēt par tādu kā saskaņošanu starp uh, to, ko cilvēki sagaida un reālo situāciju tieši veselības aprūpas ziņā, jo e, realitāte ir tā, ka cilvēkiem ļoti bieži ir jāgaida ļoti ilgs laiks, lai saņemtu nepieciešamo aprūpi. Un e, dažkārt tas var būt pārāk ilgs laiks, tādēļ būtu nepieciešama kopīga vienota pieeja Eiropas e, līmenī, kas uh, skartu tieši vecāka gadgājuma cilvēku tiesību aizsardzību. Ir arī jau cilvēktiesību konvencijā iekļauti šie aspekti. Un e, tiem, kas nepiekrīt Ženēvas konvencijas e, noteikumiem, varbūt vajadzētu pamatot, kādēļ tā ir. Tāpat e, jāmina arī kritiskā situācija, kas skara cilvēkiem, kas skar cilvēkus ar dažādiem garīgiem traucējumiem, kas um, ir, piemēram, demences skarti un kā tad palīdzēt šiem cilvēkiem un viņu ģimenēm. Paldies! Thank you. Um, Paldies! Nākamais manā sarakstā ir Inese Zūpere. Man ir vajadzīgs 5 minūšu pārtraukums, vai jūs tam varat piekrist? 5 minūšu pārtraukums, tad mēs varam turpināt darbu. Tad varēs izteikties Zūperes kundze. Thank you for that. Uh, I... Jā, paldies. Tagad došu vārdu Zoperskundzē. Jums vārds. Nós, uh, em relação a este relatório, uh, eh, enfim, temos. Jā, par uh, šo ziņojumu. Laikam mēs to visu vienmēr nesaskatām vienādi, ja tā drīkstētu teikt bet šeit mēs saskatām, par kādiem mērķiem ir runa Eiropas gadā aktīvai nocošanai un solidaritātei pauģu starpā. Šim tematam ir liela nozīme. Un mēs uzskatām, ka ir uh, kļuvusi redzama viena lieta, ka šis gads ir ticis izmantots, lai īstenotu nomaskatu kampaņu, lai palielinātu pensijas vecumu. tad šī ideja par aktīvā novecošanos ir panākusi, vērs panākt to, jā, manuprāt, tam nevajadzētu būt saistītam ar to, ka tiek palielināts pensijas vecums. Mēs, kā cilvēki, varam aktīvi novecot, bet nav obligāti tādēļ jāstrādā, augot darbu. Mēs atceramies 2012. gadu. Runa bija par to, ka sociālās apdrošināšanas sistēmas nesot ilgspējīgas. Tā toreiz tika teikts. Un uh, lielākoties tika runāts par to, ka vecākie cilvēki, viņiem vajadzētu būt iespējā turpināt darbu. Un, uh, ja mēs tagad nerunājam par vecākiem cilvēkiem, nav jau runa par to, ka viņiem vienkārši būtu ilgāk jāstrādā. Šodien ir tā, ka seniori ir eh, problēma, proti ka valsts pakalpojumi nepiedāvā to, ko vajadzētu piedāvāt vecākiem cilvēkiem. Vienmēr viņiem nav pieeja struktūrām, lai viņi līdzvērtīgi varētu piedalīties sociālajā, kultūras un sporta dzīvē. Daudzās valstīs pastāv arī vēl problēma, ka pensijas ir ļoti mazas. Tas, protams, atstāja ietekmu uz dzīves līmeni un arī ar iespējām, uz iespējām līdzdarboties sabiedrībā. Šādām problēmām vajadzētu būt centrā. Mums eh, nevajadzētu mēģināt iztenot tādu mēģi, kas varbūt ir pārāk vienpusīgs. Proti, mums vajadzētu nodrošināt to, ka pensijas vecums var tikt nodzīvots cilvēka cienīgā veidā. Un sabiedrībai vajadzētu saprast, ka cilvēki visu mūžu ir strādājuši. Sociālās apdrošināšanas problēma un sociālo apdrošināšanas sistēmas ilgspējības problēma, lai to atrisinātu, to vajadzētu nodrošināt, un mēs vēlamies par to cīnīties. Mēs vēlamies, lai tiek saskatīts, ka tā ir problēma, kādā veidā tiek sadalīta sabiedrības bagātība, sabiedrības resursi. Un nevar būt tā, ka vienkārši tiek palielināts pensiju vecums. Protams, ka to ir saistīts arī mazais dzimstības līmenis, bet pirmkārt runa ir par to, kā labāk sadalīt resursus. Un šeit vajadzētu rīkoties tā, ka bagātība tiek labāk sadalīta un nevajadzētu novest cilvēku tādā situācijā, ka viņiem ir jāstrādā ar vien ilgāk un ilgāk. Mēs domājam, ka tas būtu pareizais virziens un ka tādā veidā var ļoti daudz sasniegt. Kopumā tās ir būtiskās pārdomas, kas mums ir saistībā ar šo ziņojumu, un citādi mēs eh, piekrītam teiktajam. Tagad zaļo vārdā. Thank you. Chia. Jā. Yeah. Ždanaks kundze. Jā, mēs arī esam novērtējuši 2012. gada plānus, proti uh, par aktīvu novecošanos un uh, par domu, ka vajadzētu palielināt pensijas vecumu. To mēs nevaram pieņemt. Ir īpaši manā valstī Latvijā, kas ir viena no nabākai, nabadzīgākajām visā Eiropas Savienībā kopā ar Rumāniju, Bulgāriju tātad zemes pensijas šajās valstīs. Domāju, ka ir ļoti būtiski tas, ko Kukāna kungs šodien mums teica, prezentējot savu ziņojumu. Jūs uzsverāt, ka aktīva novecošanās nenozīmē tikai to, ka cilvēki strādā ilgāku profesionālu darba dzīvi, jo tomēr, ka tur varētu būt vienošanās starp referentu un ēnu referentiem šajā punktā drusku pārsteidzoši ir paziņojums par to, ka ir būtiski atbalstīt visus cilvēkus viņu iespēja dzīvot, cik vien iespējams, ilgi neatkarīgi. Es uzskatu, ka tas ir drusku pretrunīgi noformulēts. Varbūt vajadzētu šeit sasaisti veidot Uh, them to all the people. Jā, tur vajadzētu paraudzīties, kā tas ir saistīts jautājumu, ka tas ir, ar, ka cilvēkam ilgāk uh, jādzīvo, uh, jāstrādā, lai dzīvot neatkarīgi. To varbūt vajadzētu noformulēt savādāk. Jā, šeit ir piemēri par programmām. Jūs uzskatāt, ka tas nav izsmelts? Austrija, Igaunija, Slovākija, Čehijas Republikas nosauc kā piemēru Slovenija. Es ceru, ka mēs strādāsim kopā pie grozījumiem, ko mēs arī grasāmies iesniegt, un es domāju, ka būs ļoti labi ziņās. Paldies! Thank you, Laura. Paldies, Laura Agēja! Jā, paldies! Vēlos teikt paldies! par komentāriem, ko izteica referents. Viņš parādīja, ka viņam ir vēlme panākt tādu dokumentu, kas balstītos uz plašu konsensu. Es domāju, ka tā ir tāda šķērsgriezuma tēma, kas skar daudzas, pau, vairākas paudzes un kas var būt kā pievienotā vērtība noslēguma dokumentam - aktīva novecošanās. Tas, protams, ir jauki un brīnišķīgi, un eh, mūža izglītība. Tas viss ir ļoti labi. Ir ļoti skaisti un jauki runāt par sociālo integrāciju, par piekļuvi jaunajām tehnoloģijām, lai tas tiktu nodrošināts arī vecākiem cilvēkiem. un kā ir jāveido šeit eh, sasaist ar sociālo integrāciju. Bet tas nedrīkstētu aizkavēt eh, to, ka jaunie cilvēki saņem iespēju strādāt, jo grupas starp 55 un 60 gadiem tie cilvēki, kas nav darba tirgu, viņiem vairs neizdosies atrast jaunas darba vietas. Vēl viens punkts, kuru mēs eh, vērtējam ļoti pozitīvi. Politiskās jomas aktīvajā novecošanās. Tam nevajadzēja būt tikai instrumentam, lai paturētu cilvēkus darbā, profesionālā darbībā. Nu, ja vienīgais, tā ir vienīgā iespēja kaut ko darīt. Es domāju, ka tikpat svarīgi būtu šeit eh, savādāk risināt jautājumu, proti vajadzētu padarīt iespējami cilvēkiem iet pensijā tādā vecumā, lai viņi varētu baudīt arī vēl kvalitatīvu pensijas laiku. Turklāt vēl es uzskatu, ka ir svarīgi pieskarties vēl vienam aspektam - pensijas vecums Tas ir saistīts ar daudziem aspektiem, jo, ja cilvēks dodas re, eh, eh, pensijā, un ja viņš visu dzīvi ir eh, fiziski strādājis, tas varbūt ir kaut kas pavisam cits nekā kāds ir sēdējis pie rakstām galda, strādājis birojā. Mums vajadzētu paraudzīties, ka nav runa tā ļoti vispārīgi par to, kā palināt pensijas vecumu, runāju par novecošanos, bet mums vajadzētu drosmīgi ķerties klāt arī pie jautājumiem, ko darīt ar 50 gadīgajiem, kas vairs nestrādā, lai varētu izveidot efektīvas instrumentus, lai cilvēkus atkal iesaistītu darba dzīvē, lai viņiem sniegtu iespējas tālāk izglītoties jomās, kas viņiem līdz šim nav bijuši pieejamas. Tas arī būtu svarīgi finansējums projektiem, kas eh, vienkāršo aktīvo novecošanos. To varētu visu īstenot eh, Eiropas programmās, kā piemēram struktūra fondos un eh, nodarbinātības programmās. Mums vajadzētu izmantot visus pieejamos instrumentus, kas ir piemēroti, lai kvalitatīvi augstvērtīgi veidotu aktīvo novecošanos. Jā, jaunais Eiropas finanšu instruments. Arī ar to varētu atbalstīt aktīvo novecošanos. Vajadzētu šeit uh, pasūtīt pētījumu, lai paraudzītos, kā varētu izmantot jauno instrumentu līdzekļus. Un vajadzētu veidot uh, integrāciju starp jaunākajām vecākajām paudzēm, lai tās eh, apvienot, tur vajadzētu būt tādai simbiozē vai apmaiņai. Un tad noteikti varētu arī abas paudzes no tā gūt labumu. Paldies! Nākamā runātāja. Papa Fantaņas kundze. Paldies priekšēdētāji. Vismaz gribu teikt paldies tieši tāpat kā iepriekšēja runātāja. Paldies par eh, ziņojumu Kukānu kungam. Tas ir darba dokuments. Jā, abi dokumenti tas veido ļoti labu pamatu darbam. Situācija vēl ar vienu, diemžēl, ir ļoti sarežģīta. Eiropas iedzīvotāji novecojas. 2050. gadā vidējais vecums būs. Stipri vecāks nekā iepriekš. Valstīs kā Spānijā ir tādi reģioni, kur e, šī problēma parādās vēl spēcīgāk. Ja mēs vēlamies ilgspējīgu attīstību, tad mums vajadzētu šo jautājumu risināt. Paldies Dievam tagad ir šis uh, Eiropas aktīvās novecošanās gads, un uh, tādā veidā priekšplānā tiek izvirzīts, uh, eh, izvirzīta demokrāfiskā problēma, tādēļ, ka šis gads ir bijis. Es piekrītu referendam, ka ir jādara vēl vairāk, vajadzētu nākotnē paredzēt konkrētus pasākumus. Šī iemesla dēļ ir nepieciešams parūpēties par to, ka mūsu vecāki iedzīvotāji varētu dzīvot pastāvīgi, strādāt, ja viņi to vēlas, arī pēc tam, kad ir sasnieguši pensijas vecumu. Un es piekrītu arī citiem kolēģiem, kuri jau izteicās, ka tas ir arī svarīgi darba ņēmējiem, kuri ir pārsnieguši 50 gadu vecumu, tam viņi varētu izmantot arī mūža izglītības eh, piedāvājumus, lai viņi vecuma dēļ netiktu diskriminēti. Bet tas nenozīmē, tikai aktīvu no, novecošanu. Tas nenozīmē tikai to, ka ilgāk ir jāstrādā, jo es personīgi domāju, ka. Pensijas vecums ir jāpielāgo vidējam mūža vecumam, bet tas ir cits jautājums, kas jārisina savādāk. Šeit ir jārunā par to, kā aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē un kā panākt augstu dzīves līmeni kopumā. Vēl viens temats man personīgi liekas ļoti būtisks. Galvenokārt runa ir par jautājumu lauku, par lauku apvidiem, tur, kur eh, jau ir sarežģītāki apstākļi, tad nāk vēl klāt citi sarežģījumi. Spānijā, piemēram, eh, ir runa par salu reģioniem un kalniem. Ir jau daba sagādā sarežģījumus, un tad vēl demogrāfiskās izmaiņas, kas izraisa sarežģījumus. Un šajos reģionos ir tā, ka jauniem cilvēkiem nav cita iespēja kā izsejot no šiem reģioniem, jo tur nav darba vietu. Tādēļ šajos reģionos ir eh, ļoti liela novecošanās. Ja vairs nav jauno cilvēku, tad tur vairs nevar arī skolas, nav infrastruktūra, veselības pakalpojumu arī gandrīz nav, un tādēļ eh, mums jārisina arī šādi jautājumi. Lies paldies! Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai 3. jūnijas līdz 12. dienām. Un 23. jūnijā būs grozījuma pieņemšana. Plenārsēdē 15. līdz 16. jūlijas būs plenārsēdē pasūjums. 17. punkts darba kārtībā Eiropas struktūrālajā investīcija fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība norādas kopīgo notiekumu regulas 23. panta īstenošanai. Tas ir pirmā par atzinumu Regi iniciatīvas ziņojums. Tagad vārdu došu Havi Lopesa kungam. Primēram, arī jaunā. Jā, paldies. Vispirms gribētu sniegt ievadu šajā tematā. No kurienes nāk vispār šī diskusija par to, eh, par regulas 23. panta īstenošanu un par noteikumiem? Jā, kā ir veidot kopīgs pamats visiem instrumentiem, kas ir struktūra fondiem, investīcija fondiem, un tas ir novedis pie tā, ka tiek izveidota ja, jauna ekonomikas pārvaldība, ir sešpaka un divpaka, jau ir šī, kaut arī ir pārstrādāts variants un arī e, ieteikumi valstī, kas ir specifiski valstīm, un visi šie jaunie instrumenti. Un toreiz bija tāda pamata ideja to visu racionalizēt. Un šo struktūru investīciju fondu vadību harmonizēt. Un šeit bija vēlme šos fondus saistīt ar noteikumiem, ar makroekonomiskiem noteikumiem. Šodien tas jau tiek darīts, tā ir fiskālā kontrole Eiropas pusgadu ietvaros un tam līdzīgi. Toreiz bija tā, ka lielākā daļa frakcijas Eiropas parlamentā uzskatīja, ka šī sasaiste varētu novest pie tā, ka fondi pat varētu pārtraukt darbību kādā dalību valstī, jo šī valsts nepieturas pie spēkā esošiem noteikumiem, kas ir obligāti ekonomikas politikas vadības eh, ietvaros. Bet kādreiz ir arī kādas kļūdas un kādreiz pat eh, ir pretējais efekts. Runa bija par 23. panta grozīšanu, agrāk tas bija 21. pants, kurā runa par kopīgiem noteikumiem. Šī regula ir pamatregula. Es vēlreiz to esmu pārlūkojis Tautas partijas Kozaka iesniedz šo grozījumu un tika teikts, ka notiekumu saistošais efekts nevar, nedrīkst būt tik liels, ja runa ir par fondiem. Kādēļ? Jā, šeit var būt nesas, nesakritība. Jā, struktūra fondi tie ir ilgtermiņa fondi, tas ir skaidrs. Un ja tos sasaista ar tādiem konjunktūras jautājumiem, kā piemēram Eiropas pusgadu, kas faktiski ir tāds kā momentu uzņēmums, tad var izveidoties tāda kā kontraproduktīva situācija. Kādreiz dalība valsts nonāk sarežģītā situācijā tādēļ, ka nav makroekonomiskais līdzsvars, un tad viņiem vēl vairāk ir jau tā sarežģītos laikos, vēl vairāk ir jācenšas. Un eh, tad viņiem tiek atņemts kaut kas ilgtermiņā, kaut arī šīm valstīm tas ir ārkārtīgi vajadzīgs. Šie līdzekļi, uz kuriem tās var paļauties no struktūra fondiem. Tas nozīmē, ka tika izteikts šaubas un kritika par šiem noteikumiem un tika izvirzīts jautājums, vai patiešām vajadzētu apstādināt fonda līdzekļus, ja kaut kas netiek īstenots un izpildīts kāds no šiem noteikumiem. Tātad uzskats bija tā, ka tas ir kontraproduktīvi. Un struktūru fondu idejai tas neatbilst, jo fondiem ir mērķis veidot kohēziju visās dalību valstīs. Ņemot to vērā, tika pieņemta pamatregula, un 23. pantā vēlreiz tika noteikti noteikumi noteikumiem, un tas viss tika sasaistīts ar kritērijiem, un šeit bija vēlme ļoti konkrēti noteikt, kādi noteikumi ir pret kopējiem noteikumiem, kādas tam būs sekas, kā piemēram makrokondicionalitāte, kā tā izskatās, kas var novest arī pie tā, ka būs operatīvi jauni lēmumi vai arī pat eh, tiks apstādināta maksājuma, ja ir kāds nopietns pārkāpums. Es esmu izvirzījis priekšlikumu, ņemot vērā kolēģu, komitejas kolēģu priekšlikumus. Iepriekšējā sasaukumā tas arī tā tika darīts. Mans priekšlikums izskatās šādi. Pirmkārt, tiek uzsvērts un tas atbilst šīs komitejas kompetencē, kā Eiropas komisija savā paziņojumā atzīst, kā vairāk gadu programmas un izaicinājumi, kas jārisina dalību valstīm, it īpaši sociāla-ekonomiskie krīzes valstīs, izvirza nepieciešamību veidot stabilitāti un paredzamību, un tādēļ galvenokārt vajadzētu šeit izvirzīt uh, priekšplānā stabilitāti fondos un Eiropas līdzakļos, lai panāktu stabilu un paļāvīgu ietvaru. Tas ir komisijas paziņojumā, to mums vajadzētu uzsvērt. Turklāt mums vajadzētu vēl uzsvērt, ka nebūtu pareizi, jo ir šie asimetriskie makroekonomiskie šoki. Un mūsu mērķis ir panākt ekonomisko un sociālo konverģenci, nebūtu pareizi, ja tām valstīm tiktu svitroti fondu līdzekļi, kam tie visvairāk ir vajadzīgi. Tas būtu pretrunā šo fondu mērķiem. Treškārt, mēs sakām, ka ir jābūt piesardzīgiem, jo vispārīgajos noteikumos kas eh, šeit runā par sociālajiem nodarbinātības jautājumiem. Šeit par programmu pārskatīšanu vajadzētu būt piesardzīgiem, jo dažās valstīs, ja pēkšņi nav šie līdzekļi, tad krīze vēl var tikt sāsināta un arī bezdarbs varētu tikt palielināts. Tas ir loģiski. Ceturkārt, tas ir pareizi, ka ir paredzēta izņēmuma 23. panta īstenošanā, ir īpaši socioekonomiskajos kritērijos tur, kur ir sarežģīta šī situācija sociāla-ekonomiskā, tad eh, var tikt atļauti šādi izņēmumi. Jā, tas tomēr ir jāņem vērā, ja šie fondu darbība tiks mainīta. Paziņojumā ir izvirzīts jautājums, kuram ir jāpieņem lēmums, un mēs sakām, ka nevajadzētu būt tikai vienai institūcijai, bet padomai un, protams, arī parlamentam. Vismaz varētu vai vajadzēja būt iespējai izteikties par 23. pāntu īstenošanu. Atvainojos, ka runāju tik detalizēti, es domāju, ka mēs varētu, tomēr mēs panāksim konsensu. EKR e pārstāvis. Paldies. Vēlētos teikt, ka gan es visam piekrītu kas savie ir tavā projektā. Jā, kādreiz patiešām ir sarežģīti izprast, kādi ir makroekonomiskie kritēriji un situācija un kā to saistīt ar kohēzijas politiku. Bieži vien šodien ir tā, ka reģionu situācija ir izskatās pavisam atšķirīgi. Bieži vien Eiropā ir atšķirība starp valdības politiku un fondu darbību. Piemēram, Polijā tā ir. Jā, ir arī tāda reģiona, ko atbalsta centrālā valdība, bet uh, jā, Eh, par to, kāda lēmuma tika pieņēma, proti par to, ka sociālo fondu līdzekļi vairs netiek maksāti. Tāda gadījuma bija Ungārijā, kādēļ tas tika vērsts tieši pret šo valsti. Kaut arī citas valsts arī nevarēja budžeta disciplīnu. Pareizi jūs norādāt uz to, ka mērķis šiem fondiem ir pilnīgi savādāks. Un ka runa ir par to, kā mums vajadzētu panākt konverģēt starp reģioniem un eh, ka šāda veida instruments jau ir domāts, var sniegt pat tādu efektu, ka, ka atšķirības starp reģioniem vēl vairāk pastiprinās un eh, var kaitēt tiem reģioniem, kas jau šā vai tā atrodas ļoti sliktā ekonomiskā situācijā. Na, to es arī gribu beigt savu izklāstu. Mēs padomāsim, kādā veidā mēs konkrēti sagatavosim grozījumus, bet uh, tendence, kādu jūs jau parādījāt, atbilst arī mūsu viedoklim par 23. panta īstenošanu. Paldies! Uh, uh, no, it's okay, you know, I just was listening for translated was a little bit, yes, but okay. Tomas Kundze uh, no ēnu referentu puses uh, mēs veicam vadlīnijas saistībā ar šo fondu saprātīgu pārvaldību saskaņā ar 23 noteikumu, kopīgo noteikumu regulējumā, un mēs domājam, ka e, tas e, sniegtu lielu ieguldījumu komisijai, e, piemērojot vadlīnijas. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai investīcijas no investīciju fonda tiktu ņemtas no skaidra satvara, lai veicinātu nodarbinātības pieaugumu, jo īpaši uh, Nu, tajos teritorijās, kur tas ir visizteiktākais. Un EFSI eh, būs eh, specifiskas rekomendācijas pa valstīm un padome un Eiropas Savienība ļoti rūpīgi raudzīsies, kā tiek ieviestas šīs programmas, dalī, it īpaši, kad dalība valstis nav koriģējošas, uh, Mm, pārvaldības eh, līdzsvara trīkumu. Cilvēkiem nevajadzētu būt pirmajiem upuriem tam, ka valstis vai reģions slikti pārvalda situāciju. Jāpauž eh, mm, nožēla, ka Eiropas parlamenta vadlīnijas eh, netiek tik ļoti ņemtas vērā. Mēs vēlamies, lai būtu pārvalda skaidra, cauradzama, pārskatā atbildība un daudz grozījumu ko mūsu ēnu referents iesniegs, būs vērsts uz to, lai um, maksājumu apturēšana būtu pēdējais komisijas izmantotais pasākums, jo šādai maksājumu apturēšanai varētu būt būtiskas sekas uz programmām un reģioniem, jo īpaši tur, kur ir liels bezdarba līmenis, kā ir paredzēts komisijas uh, Eh, regulas trešajā pielikumā. Komisijai vajadzētu novērtēt ietekmi, kāda ir bezdarbam, un jācenšas arī kompensēt nevēlamos efektus uz iet, iedzīvotājiem. Un plānojot fondus, komisijai vajadzētu ņemt vērā um, darba vietu izveides potenciālu un arī veidus, kā sasniegt eh, valstīm specifiskās rekomendācijas. Paldies! Un paldies! Inese Zūbere! Paldies! Es domāju, ka mm, te mēs redzam vairākas problēmas. Ir debates, kurā var redzēt vairākas grūtības, un šīs debates nav vienkāršas parlamentā. Mēs noteikti gaidīsim, kāds būs prognozes fondiem. Mums bija atzinumi no dažādām komitejām. Es nezinu, vai nodarbinātības komiteja tos apstiprināja vai nē, bet vairākas komitejas noraidīja makro ekonomisko nosacītību, un problēma šeit ir tāda, ka ir divi dažādi ceļi, kas iezīmējas. Ja mēs uzskatām, ka kaut kas ir eh, neproduktīvs, nevis runa par to, ka kaut kas varētu būt tāds, bet kas ir neproduktīvs. Tas ir pretrunā ar fondu sadalījuma principu, līdz ar to eh, krītas kvalitāte. To visu ņemot vērā un iezīmējot, mums ir jāparūpējas par to, ka mēs arī to pārdomājam, arī saistībā ar makroekonomisko nosacītību un uh, vair, komiteju uh, lielākajā vairākumā tomēr ir pretrunīgs noskaņojums, tātad ir nostāja pret šo ideju. Un ir daži iemesli, kurus paskaidrošu, kamdēļ mēs uzskatām, ka šis uh, princips būtu pilnībā jāatceļ nākotnē kad Eiropas Savienībai pievienojas dalību valstis, tad tām ziņoja par iespējām saņemt eh, finansējumu, bet tur nebija runas par kādu, kādiem nosacījumiem, kas tagad tiek piemēroti. Šīm valstīm ir ļoti maz manevra iespējas tieši saistībā ar pašu lomu attīstībā un investīciju politikās. Uh, Un, ja paraugāties uz uh, pro principiem, kas uh, ir pamatā šajā Eiropas semestrī, tie ir neproduktīvi nodarbinātības un izaugsmes uh, plāksnē. Un tad, nu, mēs nevaram, mēs gluži vienkārši nevaram struktūrālos fondus pakļaut, piesaistīt šāda veida rekomendācijām. Paraudzīsimies uz situāciju Portugālē. Mēs eh, nebijām Eiropas semestra sastāvdaļa, kad trojka ieradās Portugālē. Mēs eh, ievērojām viņu rekomendācijas, bet pēc trojkas rekomendācijām Eiropas komisija pēkšņi teica, ka ir jāievēro visas rekomendācijas un par spīti tam eh, publiskais parāds un bezdarbs pa to laiku bija pieaudzis. Ir arvien vairāk pasākumu, kas tiek uzspiesti Un struktūrālajiem fondiem vajadzētu palikt tādiem, kas ļauj dalību valstīm investīt dažādās politikās vai atsevišķās, atšķirīgās politikās, kas tiek izceltas, jo tā lai var balstīties uz savām interesēm, un es nedomāju, ka mēs varam pieņemt to, ka ir šādas dabas nosacījumi izvirzīti. Izskatās, ka tagad šis princips ir uh, pieņemts, un no nākotnē mēs redzēsim vēl kādas sekas tas atstās. Bet um, mums vajadzētu izvairīties no tā, ka tiek apturēti fondi, bet ir jāņem vērā nabadzīgāko valstu vajadzības, jo te šādas lietas varētu būt neproduktīvas. Un šie visi paziņojumi realitātē nav saistoši. Un tas ļoti lielā mērā ir komisijas rokās, eh, proti kā tas tiek piemērots, un mēs nezinām, kā tas atsauksies uz mums, eh, kā dalību valstīm, bet mēs noteikti nosodītu makroekonomisko nosacītību, kas šeit šādā veidā tiek prezentēta. Dēlī kundzes nav šeit, vai kāds viņu pārstāv? Nē. Tad dodu vārdu Laurai Agējai. Paldies! Es uh, vēlos pateikties arī uh, referentam. Mēs esam uh, pilnībā gatavi sadarboties. ESI fondu izmantošana, lai uzlabotu ekonomikas pārvaldību, patiešām varētu kaitēt attīstības un sociālās kohēzijas mērķiem tieši to lomas dēļ, kas vērsta uz to, lai veicinātu sociālo un teritoriālo kohēziju. Tāpat arī tiktu samazināts ekonomiskās un sociālās nevienlīdzības, kādas pastāv starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad pārskatīt un apturēt šo finansējumu, tas nozīmēs, ka tikai ekonomiskā un sociālā situācija pasliktināsies, jo īpaši tajās valstīs, kurās ir vislielākās grūtības krīzes rezultātā. Un eh, te būtu arī dažādi šķēršļi pašvaldībām, neļaujot veikt investīcijas nodarbinātības, izaugsmes un publiskā sektora attīstībai. Ir jāuzstājas to, lai šie fondi tiktu atšķirti no ekonomikas pārvaldības un tā, lai reģionālās un vietējās pašvaldības netiktu sodītas par kļūdām, lai tas būtu kā pēdējais līdzeklis, jo īpaši tad, kad šīs kļūdas ir radušās nacionālās administrācijas dēļ. Atgādināšu, ka katru reizi, kad mēs uh, sodām šīs reģionālās un vietējās pašvaldības, tieši pilsoņi no tā cieši. Tās nav administratīvās vienības, kas uh, to izjūt, un mēs esam gatavi sadarboties. Mēs arī iepazīstināsim ar saviem komentāriem un grozījumiem, un būs arī viedokļa apmaiņas starp ēnu referentiem. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 2. jūnijas pulksten 12. 23. jūnijā nodarbinātības komitejā notiks apstiprināšana un regija komiteja apstiprināšana būs 13. līdz 14. jūlijā. Tagad turpinām darbu 18. darba kārtības punkts - dalību valstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes. Divsimt septiņpadsmit grozījumi tika iesniegti šajā atzinuma projektā par lēm padomes likumdošanas priekšlikumu par nodarbinātības pamatnostādēm, un atzinuma projektā ir 29 grozījumi. Dodu vārdu referentei Agēs kundzei. Grazie, prezidente. E, grazie innanzitutto a. Paldies, priekšstādātāji! Es vēlētos e, visu pirms pateikties visiem kolēģiem, ēnu referentiem, visiem tiem, kuri ir sadarbojušies, izstrādājot šo dokumentu. Jo par spīti dažādām politiskām piedarībām parādās šī vēlme sadarboties. Un kā atbilstīgi norādīja priekšsēdētāju, ļoti liels skaits grozījumu tika iesniegt, bet mums izdevās tomēr atrast kompromisu ēnu referentu divās sanāksmēs, kuras sarīkojām. Un par spīti atšķirībām, dažādās tēmās. Tajā pašā laikā bija šī vēlme izstrādāt spēcīgu dokumentu, kuram var būt liels svars padomas acīs. Un es tieši šīs lietas arī redzēju kolēģi acīs, tad, kad mums bija viedokļa apmaiņa starp ēnu referentiem. Pateicoties šiem kompromisa grozījumiem, mēs centāmies atrast tādu risinājumu, kas varētu apmierināt vairākumu, mm, ja ne visus, un tur, kur nebija iespējams vienoties, tad uh, katrs uh, pieturējās pie savām pozīcijām. Bet man likās acīm redzam šī vēlme izveidot svarīgu, plašu dokumentu ar savu mērogu, un uh, komisijas dokuments bija tāds piesardzīgs, un kolēģi arī to mm, uh, redzēja, un mēs arī to vēlējām, es teikt, uh, piedaloties Taisonas kundzei šorīt, un neraugoties uz to, ka bija nepieciešamība pārskatīt Eiropa 2020 stratēģiju, mums ir jāpaliek uzticīgiem pamatpīlāriem, proti drakoniski samazināt bezdarba līmeni un nodrošināt sociālās garantijas. Un, pateicoties šim dokumentam, mēs cenšamies stiprināt šīs lietas ne tikai apsvērumu punktos, bet arī pašās vadlīnijās. Cenšamies pārformulēt šo 2020 stratēģiju, tajā pašā laikā paliekot uzticīgi galvenajiem mērķiem. Līdz šim mēs izanalizējām divas vadlīnijas Šobrīd eh, strādājam pie jauna priekšlikuma ar kolēģu atbalstu. Tāds titānisks darbs jāizceļ no sekretariāta puses, un es domāju, ka tas mums ļaus nonākt pie laba dokumenta. Paldies! Baha kungam vārds, kas pārstāv ETP. Jā, paldies priekšādātājiem! vēlos izteikt eh, to pateicību, ko izteica jau arī Akijas kundze, nodot apakaļ ēnu referentiem un arī, protams, referentē pašai. Domāju, ka viņš ir, viņa ir parādījusi, kur nozīmē gudra rīcība. Viņa ir meklējusi sarunas un sadarbību, un es domāju, ka šādā ziņojumā tas ir ļoti svarīgi. Viņa jau pieminēja, ka parlaments vēlas tapt uzklausīts. Domāju, ka tas bija jūtams arī sarunās. Un mums visiem bija svarīgi izvirzīt tādus īstus, bet kodolīgus priekšlikumus, kas tiktu uzklausīt arī padomē. Tādā ātrā procedūrā. Bet, diemžēl, vismaz daļēji mēs esam iekāvuši lamatās, ka Mums tomēr ir daudz grozījumi, un atkal būs jāiegūda liels darbs. Tas, protams, novadīs pie tā, ka vairāk punkti prasīs vairāk laiku un būs garāki un būs smagnējāks pie tiem darbs un grūti būs tos lasīt, bet uh, referenta darbs ir ļoti veiksmīgs. Mēs kā tautas partija Mums ir svarīgi, kā jau tik pieminēts, kā nodarbinātības vadlīnijas tiks sasaistīts ar uh, stratēģiju 2020, lai tas būtu saskaņots, jo mēs zinām, ka daļēji šos mērķus mums nav izdevies izman, īstenot, un uh, vadlīnijiem vajadzēja būt kā tādam pamatam, lai tās panāktu to, ka mēķi vēlreiz tiktu īpaši uzsvērti. Un uh, lielāko daļu no mūsu grozījumiem tā arī var saprast. Subsidiaritātes principa vērā ņemšana, tas, protams, arī ļoti būtisks faktors. Daudz grozījumi piemin augas noteikumus, darba koplīgumus Domāju, ka tā ir sociālā partnera loma attiecīgai dalībvalstī. Tam vajadzētu būt uh, līdzekļiem, kas kalpo mērķiem, bet tomēr vajadzētu ņemt vērā arī dalībvalstu specifiku. Koplāma tiesības jā, protams, ka mēs vēlamies, lai mūs uzklausa, bet uh, ir īpaši vietas grozījumus, kur ir prasīts mainīt līkumus, un mēs uzskatām, ka to nevarēsim atbalstīt. Bet tā kopumā es domāju, tas ir ļoti labs ziņojums, ļoti laba sadarbība, un arī nākamajās sanāksmēs noteikti mēs varēsim ļoti pozitīvā garā diskutēt par nāks labu rezultātu. Paldies! Marija Hau Rodrīgas should be here, but she's not here. Kolēģi jābūt šeit, bet viņas nav, Pelinska kungs. Paldies priekšstādātāji, jā. Man Marīžo lūdza iepazīstināt ar savu novērtējumu par paveikto darbu. Es vēlētos sākumā no viņas puses un arī no kolēģa puses atzīt ļoti efektīvo un produktīvo Gējas kundzes darbu, meklējot kompromisus, kas ļautu uzsvērt dokumenta spēku, un tā, lai mums būtu spēcīga nostāja, kuru prezentēt. Un ēnu referents no mūsu grupas ir pārliecināts, ka turpmākais darbs ļaus sasniegt labu kompromisu. Tas balstās uz uh, vairākiem uzlabojumiem un sasniegumiem, kurus bija iespējams iekļaut uh, kompromisā, kas gūst savus ap veidus un arī e, relevantie 2020 dokumenti būs svarīgi, īpaši saistībā ar minimālo algu, tāpat arī labāks formulējums sasaistot algas un produktivitāti, un tāpat ir arī nepieciešama lielāka konverģence tirgus darbībā, mm, izveidojot sasaisti ar Eiropas strateģisko investīciju fondu tieši saistībā ar atbalstu spējām, eh, rezultātu apkopojuma, sociālo indikātoru loma ir jāuzsver. Tāpat arī sociālā dempinga, smadzeņu aizplūšanas jautājumi ir iekļauti. Un visbeidzot arī gan svarīgs jautājums - vēlme izskaust nabadzību. Kas tad vēl ir jādara? Ir jāatzīst, ka neraugoties uz to, ka Eiropas 2020 relevantie mērķi ir daļa no kompromisa, mēs esam pārliecināti, ka mm, nebūs pietiekami tos risināt nesaistošā veidā, nav pietiekami uh, atsaukties uz šiem mērķiem apsvērumu punktā. Tie ir jāiekļauj pašās vadlīnijās, ja pamatnostādnēs, un tas ir tas, jautājums, kurā mēs cieši ticam. Tad vēl ir arī e, formulējuma lietas, kas varētu būt uzlabotas, un tātad kompromiss arī e, sāk e, iezīmēties ļoti sensitīvajā jautājumā par pensijām un arī par šiem mm, sasaisti starp pensionēšanās vecumu un paredzamo dzīves ilgumu. Mēs uzskatām, ka tur vajadzētu būt akcentam uh, koncentrēšanai uz lielāku sociālo in, investēšanu, aktīvā novecošanā un kopumā ir jācenšas palielināt nodarbinātības skaitļi. Tieši risinot šo novecošanās jautājumu. Tātad ļoti atbalstoša pozīcija no mūsu puses. Un ticība, ka varam sasniegt labu gala dokumentu. And now it's time for Mr. Krasnodebski. Vārds uh, nākamajam runātājam. Krasnodebska kungam. Paldies! Runāšu angliski šoreiz. Es domāju, ka mums uh, līdz šim ļoti labi izdevies uh, panākt kompromisus, un es domāju, ka neskaita dažas formulējuma neskaidrības. Uh, kopumā grupa var atbalstīt eh, kompromisus, ko piedāvāja Agēla kundze mūsu grupai. Un ir, protams, arī dažas problēmas, jo mēs gribētu, lai arī citi aspekti tiktu iekļaut, kā piemēram izaugsme, izaugsmes politika Bet kopumā es vēlos eh, pateikties eh, referents kundzei un eh, atzinīgi novērtē viņas darbu. Ir skaidrs, ka nevienmēr ir viegli panākt kompromisu un tādēļ paldies par darbu un es esmu pārliecināts, ka jūs atradīsiet kompromisu un ka mēs eh, varēsim nonākt pie rezultātiem. Paldies, Altgrupa. Neviena nav. Labi, tad Cilikjotis kungs no Goe. Jā, paldies, priekšēdētā. Es vēlos teikt paldies kolēģē Laurai Agējai, kas ir veikusi ļoti sarežģītu darbu un panākusi ārkārtīgi labu sadarbību. Ir bijuši ļoti daudz tikšanās un esam strādājuši konstruktīvi. Mēs kā politiskā grupa esam optimistiski noskaņoti, kas attiecas uz eh, grozījumu rezultātu. Un es eh, domāju, ka noslēgumā panāksim ļoti labu ziņojumu par eh, pamat nostādnēm par nodarbinātību. Jā, tas, ko vēl nevaram uzskatīt par pozitīvu, mūsu komentārus vajadzētu uzskatīt par konstruktīviem. Pirmais jautājums, kas mums ir svarīgs, to esmu jau pieminējis vairāk kārt, tas ir jautājums par izglītību. Izglītība mums ir eh, būtiskais faktors Mēs uzskatām, ka kritiskās idejas, jauninājumi izglītībā to nevar tā automātiski sasaistīt ar uzņēmē darbību. Tādēļ mēs domājam, ka punkti, kas eh, virz uz priekšu šo, šīs pamatnostājas, tās vajadzētu mainīt. Otrais punkts - cilvēka cienīga dzīve un darbs. Šeit savus kritērijus izvērstījus arī starptautiskā darba organizācija. Šeit jau ir noteiktas normas par piemērotu darbu, par uh, cienīgu darbu. Es uh, esmu drusku pārsteigts un uh, dažu politisko grupu nostāju es tā es neizprotu, tīpaši to, kas šos vārdus eh, cilvēcienīgu dzīvi un darbu var svietrot, jo tos nevar saprast. Mēs uzskatām, ka tam ir ļoti liela nozīme pamatnostādnēs nodarbinātībai. Bet ir arī tā, ka mēs centīsimies, lai šie vārdi tekstā tiktu atstāti. Kas attiecas uz eh, nodokļu jautājumu, uz uzņēmumu nodokļiem. Mūsuprāt, to nevajadzētu sadalīt nepareizi, kad viss sloks būtu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mūsuprāt, tam vajadzētu būt eh, šiem nodokļiem galvenokārt vajadzētu attiekties uz lielajiem uzņēmumiem, uz eh, peļņu. Tūs vajadzētu aplēst ar lielākiem nodokļiem. Noslēgumā gribētu teikt, varbūt tā, ka Jā, droši, ka mēs sanāksim ļoti labu tekstu un sirsnīgs paldies kolēģē Agēs kundzei par viņas darbu. Ēdam Stanoka. Paldies, Ždanoks kundze. Jā, paldies. Mēs um, arī sākotnēji bijām diezgan neapmierināti ar komisijas piedāvāto tekstu padomas uh, lēmumam par pamatnostādnēm, un teksts uh, šķiet vēl mazāk ambiciozs nekā 2010. gada teksts, tādēļ mūsu referentam bija ļoti liels uh, smags uzdevums uh, darīt visu iespējamo, lai panāktu rezultāts, un tas arī viņai izdevās. Tādēļ tiešām paldies un visa cieņa Agijas kundzei par padarīto darbu. Mūsu grupa ir iesniegusi tikai 28 grozījumus un joprojām jāatzīst, ka šis eh, grozījumu skaits eh, ir drīzāk saistīts ar komisijas eh, teksta trūkumiem, kuros trūka konkrētu pamatnostādņu, bija tikai paziņojumi, bet nebija tādu konkrētu vadlīniju, un mums ir eh, jādara viss iespējamais, eh, lai nāktu klajā ar kompromisu priekšlikumiem, kas eh, arī dzen iet šajā virzienā. Piemēram, atsauce uz Eiropas 2020. stratēģiju un semestri, nu nav pietiekama šāda atsauce. Mums vajadzētu konkretizēt, ko tad mēs vēlamies panākt. Un priekšlikums būtu, piemēram, apsvērumu punktos uzsvērt, ka šīs pamatnostādnes ir paredzētas, lai samazinātu nevienlīdzību, lai uzlabotu iedzīvotāju labklājību. Tas ir galvenais mērķis. Un nodarbinātība, sociālā neiekļaušana un iekļaušana un um, izglītība, protams, ir ļoti svarīgi jautājumi un tikpat būtiski. Tādēļ ir svarīgi arī tos um, pieminēt. Mēs uh, arī esam pārdomājuši jautājumus par um, dalībvalstu politiku pamatnostādnēm un uh, Šeit jautājums ir par to, ko tad Eiropas Savienība var darīt šajā jautājumā. Arī mēs vēlētos uh, uzsvērt uh, šeit. ka tad, kad uh, dalībvalstis pieņem ekonomiskās rīcība politikas, tad tam ir jābūt pēc apusējas piekrišanas principa, un tam ir jābūt Eiropas Savienības līmenī koordinētam procesam. Un ir jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, lai eh, panāktu um, līgumā noteiktos eh, mēķus un īstenotu eh, šos, šīs pamata nostādnes. Eiropas Savienības rīcība politikas eh, pamatmērķi nevajadzētu apdraudēt ar dažādiem blakus efektiem, ko varētu radīt neviendabīgi tiesību akti. Mums joprojām ir daudz jāstrādā pie šī jautājuma, un mēs ceram, ka tas eh, nodrošinās eh, galu galā ļoti labu tekstu, par ko es esmu pārliecināta kopīgiem spēkiem un ar mūsu ziņotājs palīdzību. Paldies! Paldies! Tā kā komisija tika pieminēta, tad vēlētos sveicāt, kas no komisijas vēlas ko piebilst. Paldies! Priekšādātais kundze esam ņēmuši vērā visus grozījumus un. Uh, ziņojumu priekšlikumu. Mēs eh, pētījām šos jautājumus un turpinām pie tā strādāt. Paldies! Paldies! Jā, nu, es tikai vēlējos eh, piebilst, ka 16. jūnijā tiks eh, balsots par šo tekstu. Un tagad nākamais jautājums ir par vidē nekaitīgas nodarbinātības iniciatīvu, darbvietas izveidas potenciāla izmantošana zaļā ekonomikā. 208 grozījumi ir iesniegt par šo tekstu, un tagad došu vārdu referentei. Paldies, priekšsēdētāji! Jūs minējāt šī ziņojuma grozījuma skaitu kas eh, šeit ir dažādi iemesli dēļ. Daudzi grozījumi ir ar pozitīvu ievirzi un mēģina risināt tās problēmas, kas eh, ir parādījušās šajā ziņojumā, un šie ir konstruktīvi komentāri. Ziņojuma pamats ir tas, ko šorīt minēja vicepriekšsēdētājs Dombrovskis Proti, mums ir nepieciešama skaidra stratēģija, skaidri politikas signāli un politikas konsekvence, lai būtu maksimāls iespējas eh, darba vietu izveidēji. Tas eh, ir jautājums par to, kā mēs eh, varam risināt tāds vidas jautājums, kā piesāņošana ar smagajiem metāliem un masveida piesaņošana. Es domāju, ka tā pieklājīgi sakot, mēs bijām nedaudz vīlušies eh, par komisijas eh, atbildi uz šī rīta jautājumu par to, kā tad tas sasaucas ar komisijas nodarbinātības stratēģiju. Un eh, vajadzētu būt skaidrām ambīcijām, nevis vienkārši fakta konstatēšanai. Es domāju, ka rezultāti ir ļoti pozitīvi. Mums ir arī atzinumi no vides uh, komitejas, uh, kā arī citām komitejām, kas uh, ir nākušas klajā ļoti nodrīgiem jautājumiem un komentāriem. Es domāju, ka mēs varēsim sadarboties jo pamatidejas jau ir visnotaļ līdzīgas eh, šajās komitejās. Mums vakar bija ievada sanāksme, lai būtu pirmais eh, viedoklis par šo jautājumu. Es apsolīju paveikt mājas darbu un esmu to izdarījusi. Runājām arī par cirkulāro ekonomiku un jautājumiem, kas ir saistīti ar šo aspektu. Zaļā Uh, darba vietas uh, ir cieši saistītas ar šo jautājumu, tādēļ tas arī dzen, ir jāpatur prātā. Ir divas, trīs jomas, uh, kurās mums ir atšķirīgi redzējumi, un mums ir jāstrādā pie tā, lai kliedētu šīs atšķirības. 14. punkts ir viens no šiem jautājumiem. Tur runa ir par um, iniciatīvām, kas ir um, saistītas ar saistošajiem mērķiem. Binding targets. Mums būtu nepieciešams eh, risinājums, eh, piemēram, eh, sakarā ar grozījumiem, kuros ir minēti šie konkrētie mērķi, piemēram, 131 grozījums no goja, mums vajadzētu tiešām uh, koncentrēties uz šiem jautājumiem. Un ir eh, dažādi viedokļi par 16. punktu, par to, kā mēs varam izmantot eh, labāk jauno iepirkumu direktīvu, sevišķi no vidas un sociālās eh, dimensijas viedokļa. Un um, es labprāt uzklausīšu gan tagad, gan vēlāk komentārus no kolēģiem par uh, Uh, grozījumu, kas ir pieteikts uh, par šo punktu, kas uh, um, atspoguļo to, kā, kāds ir šis, um, šī procesa virzība. Tādēļ labprāt uzklausīšu jūs viedokli. Un mans 145. grozījums sasaucas ar zināmiem zinām prasību pēc lielākas skaidrības atsevišķos aspektos. 18. punkts un F apsvēruma punkts arī ir strīdus ābols, un tur sevišķi jāmin nodokļu pārcelšanas, jeb transvēra jautājums nodarbinātības sakarā un cirkulārās ekonomikas sakarā Man sākotnējais piedāvājums bija runāt par uh, um, nodokļu. Um, es galvenokārt vēlējos runāt par to, ka šāda nodokļu pārcelšana varētu radīt uh, zināmas uh, problēmas uh, vidas jautājumos. Un, uh, ir jānodrošina iniciatīvas investīcijām konkrētās nozarēs. Tas arī ir viens no aspektiem. Tādēļ, nu, es ceru, ka mums izdosies atrast eh, vienošanos eh, par šo jautājumu. Bija cits jomas, kurās savukārt mums bija vairāk eh, vienošanās un līdzīgi viedokļi, piemēram, par dzimumu, līdzdalību un dimensiju un kā tieši sieviešu pārstāvniecība tiek nodrošināta un kā notiek darba vietu specifikas maiņa. Mēs e, gribētu nodrošināt to, lai e, būtu izmantots visas šīs e, dzimlīstiesības iespējas atkarībā no sektoriem, lai nodrošinātu pienācīgu darbu Un ir arī konkrētāki priekšlikumi par uh, spējām, par prasmēm. 197. grozījums, uh, kā arī 98., 99. un 100. grozījums, uh, kas skaidri atrunā šos jautājumus par prasmēm. Es domāju, ka tas mums parāda to, ka šī ir joma, kurā ir ļoti daudz dažādu iespēju. Mums ir jānodrošina pārēja, mums ir jānodrošina tas, lai būtu prasmes, kas atbilstu eh, reālajām vajadzībām un jāveicina gan maza, gan vidēja apmēra uzņēmumu aktīva līdzdalība un integrēšanās, lai sniegtu pēc iespējas eh, lielākas iespējas eh, radīt uh, pienācīgas eh, darba vietas, eh, lai tas būtu ne tikai tāds eh, gadījuma darbs, bet arī stabils pienācīgas darba vietas, kas sasauktos arī ar vides jautājumu. Labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus un turpināšu um, konstruktīvi strādāt šajā jautājumā. Paldies, EPP, Ānu referente. Paldies! Paldies par iespēju diskutēt par šo jautājumu arī vakar ar ānu referentiem. Es domāju, ka mēs um, nācām klajā ļoti daudz uh, konstruktīviem komentāriem. Es gribētu koncentrēties uz jomu, kas skar prasmes un prasmju trūkumu jeb nesakritību ar reālajām vajadzībām, ir jāveicina prasmju attīstība un jānodrošina tas, lai eh, tiešām tiktu identificēti trūkumi un jomas, kurās eh, tādi pastāv. Tādēļ arī tiktu veicināta mobilitāte, jo šajā jomā pilnīgi noteikti ir nišas, ir vakances un šajā ziņā Eiropas eh, līmenim būtu liela nozīme. Protams, eh, MVU ir liels potenciāls zaļajā ekonomikā, bet ir jānodrošina augsta līmeņa, augsti kvalificētas eh, darba vietas, uh, energoefektivitātes jomā, pārstrādes, atkrituma pārstrādes jomā un citās jomās, kas sniedza potenciālu MVU tieši izveidot šādas kvalificētas darba vietas. Es domāju, ka mēs vēl diskutēsim arī par nodokļu pārnesi no darba spēku uz vides aspektu, un es domāju, ka šis jautājums par zaļā nodokļu pārēju ir svarīgs, bet nu, tam varbūt nevajadzētu pāriet tieši uz vidas jomu. Tas vēl ir diskutējums jautājums un jautājums par saistošajiem mērķiem. Nu, arī šeit mums būtu jānodrošina tas, lai būtu pēc iespējas labāks, atbilstošāks regulējums. Es ceru, ka mums būs iespējas eh, kārtīgi izrunāt visus šos jautājumus un paldies, paldies eh, Lambertas kundzei. Viņa tiešām ir izpildījusi veiksmīgi savus mājas darbus. Paldies. Jā, paldies. Eh, no sociālās un demokrātiem ēnu referents Keller kungs. Jā, paldies. Pieņemā vieta eh, ir runa par zaļajām darba vietām. Jā, eh, runa nav par jebkādām darba vietām, bet par eh, esošiem darba vietām. Pirmkārt, mēs uzsveram sociālo dialogu. Sociālais dialogs šajās jomās bieži vien nav pietiekami nodrošināts. Domāju, ka situācija šeit ir vēl sarežģītāka. Arotbiedrības bieži vien eh, ir pretinieka zaļo darba vieta radīšanai. Saku tādēļ, jo es ilgi strādāju kopā ar arotbiedrībām. Arotbiedrības vienmēr ir ļoti piesardzīgas, tad, kad runājot par zaļajām darba vietām. Negribu apgalvot, ka arotbiedrības būtu antiekoloģiskas, bet uh, bieži vien uh, rūpniecība pazūtās labi apmaksātas darba vietas un rodas jaunas darba vietas, kas ir uh, ar sliktāku samaksu un sociāli piedāvā mazāku drošību. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ vajadzētu cienties par to, lai zaļās darbvietas būtu pieejamas. Ja tas tā būs, tad arī arotbiedrības kļūst zaļākas. Otrais punkts - zaļās darba vietas bieg, bieži vien ir ļoti feminizētas. Darba tirku sievietēm būtu jābūt tādām pašām iespējām kā vīriešiem, bet ja mēs eh, sievietes vēlamies piesaistīt zaļiem darba vietām mums vajadzētu ņemt vērā, kā bieži vien runa ir par tādām darba vietām, kas ir sliktāk apmaksātas, gribētu atkārtot. ka nevajadzētu, lai būtu šāda situācija, kas sievietes sliktāk apmaksātas. Treškārt, par pārēju, par darba nodokļiem un par nodokļiem, nodevām par negatīvu ietekmi uz vidi vajadzētu ņemt vērā, ka tas ir tāds eh, nodoklis, kas samazina ienākumus. Un vajadzētu ņemt vērā to, ka tādā veidā var samazināt ar tādā veidā samazinās arī darbinieku drošība, ja tie būs tikai nedroši darba līkumi, kas būs zaļajā jomā. Tāda zaļā ekonomika kļūst par nabadzības ekonomiku, to neviens nevēlas. Tas eh, neapmienāt ne arotbiedrības, tas nenāk par labu arī sievietēm. Vēlos atbalstīt kompromisus, kāds ieteica Džīna Lamberta. Domāju, ka vajadzētu arī saistošus mērķus. Mēs jau nevaram pateikt, ka mēs vēlamies glābt planētu, bet tas ir tikai tā nesaistoši. Tādēļ vajadzētu saistošus mērķus. Paldies! Thank you, Mr. Keller. Uh, is... Paldies, Keller kungs. Vai kāds pārstāvēs ādas grupu? Nē. ECR grupu? Nē. Lina Bailena no Gojas, Sitiekas kungs pārstāvēs. Tagad vārds jums, tātad no Gojas. Silikotis kungs. Jā, paldies priekšādātāji. E, esmu goja ēnu referentus pārstāve, pārstāvis un vēl teikties, e, vēlos teikt sekojošo. Mēs piekrītam šim ziņojumam un e, vēlamies pateikties referentē par labi veikto darbu. Mēs uzskatām, ka ir ļoti būtiski ka vajadzētu paturēt formulējumu par to, ko nozīmē laba darba vieta. Mēs uzskatām, ka zaļām darba vietām tur jābūt labai samaksai. Mēs esam pret to, ka tiktu svītroti tādi darba, tādi iedzieni kā cienīgas un zaļas darba vietas. Mēs esam par ceturto kompromisu grozījumu, tur ir runa par darba ņēmēja lomu pārējā uz zaļo ekonomiku. Mēs uzskatām, ka uh, darba ņēmēji un arotbiedrības eh, spēlē ļoti nozīmīgu lomu pārējā, un pārējai vajadzētu notikt no apakšas uz augšu, no darba ņēmēju, darba vietas līdz pat augšai, līdz augšējam līmenim. Arotbiedrībai vajadzētu piedalīties visos šajos līmeņos. Kas attiecas uz vides nodevu, mēs esam nobažījušies par komisijas priekšlikumu. Tomēr mēs neesam pret principu, ka piesārņotājiem jāmaksā, ka šis princips turpina darboties. Dažas nodevas, kas ir jāmaksā dalībvalstī, tā saucamās eh, ekoloģiskās nodevas, tie bieži vien nenāk par sliktu tieši lielajiem piesārņotājiem, bet tas bieži vien ir vērsts pret eh, mazākajiem uzņēmumiem un pret sabiedrības eh, pamatslāņiem, jo tas ir stājis spēkā ar eh, atpakaļējošu darbību, kas attiec uz iepirkumu direktīvu. Mēs uzskatām, ka publiski iepirkumi Tiem vajadzētu ņemt vērā sociālos kritērijus. Tas ir kā punkts uz ī. Tas var sniegt iekūtījumu sociālā taisnieguma sasniegšanā arī vidas jomā. Un tas savukārt ir saistīts ar valsts iepirkumu. Un noslēgumā, Lambēts kundze, liels paldies par eh, darbu, ko esat veikusi. Paldies tagad vārds eh, Laurai Agē, FDD ēnu referente. Jā, paldies priekšādātājiem. Par um, jā, par uh, kompromisiem un par uh, kolēģi Džīna uh, Lambertu visi apkopoja. Šeit ir vairākas interesantas idejas, kuras mēs esam iekļāvuši kompromisos. Un par to vēlos pateikties. Mēs vēlamies eh, galvenokārt, lai tiktu iedibināti pētniecības centri, lai tiktu atbalstīts jaunās tehnoloģijas, jauni projekti, jauni patenti. Un tam visam lai būtu liels zaļais potenciāls. Tas varētu kā sarkanais pavadiens vērties cauri zaļajiem uzņēmumiem. Lai radītu ne tikai kvalitīvu augstvērtīgas darbvietas, bet darbvietas arī tieši vidas jomā, lai tiktu nodrošināta ilgspējība vidē, Bet, ja tas nav garantēts, mēs varam radīt darba vietas, bet agrāk vai vēlāk mēs par to maksāsim cenu ar tādu planētu, uz kuras mēs nevēlamies dzīvot, jo neesam par to pietiekam rūpējušies. Kolēgači, eh, primo... Kopsavilkums mēs atbalstām tādu pašu pieeju, kā arī kolēģi. Pirmā ēnu referentu sanāksme notika aizvakar, un noskaņa bija ļoti pozitīva. Tad vēl īsi par tematu nodevas. Es domāju, ka tur vajadzētu rīkoties ļoti drosmīgi. Ir jāveido tāda politika, kas būtu patiešām efektīva un uh, sasniegt rezultātus. Gribētu atkārtot, ko jau teicu. Mums patiešām ir jātīsta zaļā ekonomika. Di danni ambientali che possono, che possono essere Jā, tam vajadzētu būt eh, pavisam savādāk nekā to uzņēmumu darbību, kas izdara kaitējumu vidē. Mums vajadzētu tādu politiku, kas eh, neizraisa kaitējumu, bet ilgspējīgu pieeju. Mums ir nepieciešamies darba vietas uzņēmumos, kas būtu aizsargātā vidē, ir daudz iespējas atbalstīt šo sektoru, un vienu vajadzētu tomēr paturēt vienmēr prātā krīzes apstākļos, kādas ir pašlaik, zaļā ekonomika ir un paliek kaut kas pozitīvs, kā veidot darba vietas. Varbūt tas ir vienīgais ekonomikas sektors, kurā vispār vēl ir iespējams radīt jaunas darba vietas, lai radītu jaunas iespējas. Iespēja vienlīdzība arī ir svarīgs jautājums. Vienāda samaksa. Vienāda attieksme pret darba ņēmējiem, arotbiedrību tiesības. Tātad tā ir vesela palete ar pasākumiem, kas ir nepieciešami un kurus mēs vēlamies atbalstīt. Paldies! You. Paldies referentei un ēniem. 16. jūnijā būs balsojums plenārs, eh, būs komitejā, un septembrī būs balsojums. Septembrī šogad būs plenārs balsojums. Tātad eh, noslēgumā. 12. punkts darba kārtībā. Viena dalībnieka sabiedrība ar ierobežotu atbildību. 245 grozījumi kas ir iesniegti par likumdošanas priekšlikumu par vienu dalībnieka sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Tas ir jūri ziņojums. Un uh, ir uh, pietiekams par 45. Uh, punktu to ir norādījusi priekšsēdētāja konference. Jā, eh, tad vārds Steinruks kundzei. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka varēšu runāt pietiekami īsi. Pagājuši nedēļa mums bija tikšanās ar eh, ēnu referentiem, lai konsultētos par to, kā rīkoties ar grozījumiem, kas eh, lielākā daļa no, tā, no tiem ir, ir faktiski vienā virzienā. Mēs konstatējām, ka ir liela piekrišana kompromisa priekšlikuma noraidīšanai. Un komiteja to atbalsta, un mēs teicām, ka mums nav jāstrādā pie kompromisiem, jo ir skaidrs, kas ar to notiks. Domāju, ka tas ir labs signāls arī, lai komisija izstrādātu jaunu priekšlikumu, kurā tiks ņemtas vērā politisko grupu paustās bažas un mēs domājām, ka tas ir tas signāls, kas eh, tagad var tikt eh, raidīts no komitejas puses. Thank you. Paldies. Tāds partijas referente. Jā, Kazim kunga vārdā izteikšos, viņš nav klāt. Jā, mēs arī atbalstām mazos vidējos uzņēmumus, vientulībnieku uzņēmumus lai padarītu pārobežu darbību vieglāku maziem uzņēmumiem. Un ja mēs raugāmies uz šo, vairāk punktu ir jāatrisina. Tātad vispārīgi šādas uh, šaubas proti par to, lai nerastos šādas uh, paskatījušu firmas. Un uh, tas darbņēmē tiesības vajadzētu uh, nodrošina to, ka katrs darbņēmējs tiek saņemt vienotu aizsardzību. Tādēļ esošais aizsardzības līmenis vajadzētu, to vajadzētu nodrošināt. Un eh, vienlaikus ir spēkā subsidētāts princips, tātad mēs arī būtu par kompromisu noraidīšanu. Paldies, Krasnodebska kungs. Varbūt pārmaiņas pēc runāšu vāciski ja atļausiet. Gribēju pateikt, ka, principā, protams, ideja ir laba. Un mēs esam pauduši atbalstu mērķim, ka tiek atvieglots, ir īpaši pārobežu sakarā, un galvenokārt eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem darboties. Bet, diemžēl, ir tā, ka es ne visas bāžas šeit varu atbalstīt, bet daudzas jā. Arī daudzos polijas uzņēmumos esmu pajautājis, piemēram, nodalījumu starp uh, valdes atrašanos vietu un reģistrēto adresi un tam līdzīgi. Tādēļ mēs nebūtu īpaši nelaimīgi, ja jūs teiktu, ka jūs to noraidīsiet. Un mēs arī piedaram vairākumam, domāju, drīzāk mēs tā kā atturēsimies, bet nu tā pēc idejas. Mēs uh, arī vērātos labāku projektu. Paldies! Liels paldies! Vai kāds pārstāv ādas grupu? Nav. Vai kāds ir, kas pārstāva goe potko grupu? Arī nav. Tad mēs varam pāriet pie zaļajiem. Arī nesat iesaistīti šajā jautājumā. Nu labi. Tad komisija? Nē, tomēr ir. Vai es kādu aizmirsu? Laura Agē, lūdzu. Jā, ir jau labi. Pavisam īsi. Runāšu Bikini kundzes vārdā. Viņa arī to saskat ļoti līdzīgi. Viņa bija sagatavojusi uzstāšanos un uh, tur ir faktiski pateicis tas pats. Tādēļ negribu vilkt garumā mūsu sanāksmi. Tieši tāpat kā kolēģis un kolēģi izteicās, arī Dēvids Kaza uzskata, ka tādā veidā tiktu atbalstīti necaurskatāmi mehānismi. Mēs vēlamies, lai komisija to visu paņem atpakaļ un pārstrādā. Jā, paldies. Vai kāds vēl vēlas no komisijas puses to komentēt? Tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētā. Es domāju, ka mums vienkārši ir jāpieņem zināšanai komitejas ļoti skaidrā nostāja. Jā. Jā, mēs dzirdēsim arī, ko kāds baumas nāk no padomes sanāksmes bet mums šajā sanāksmē nav plānos par to runāt. Jā. Pieņemšana nodarbinātības komitejā būs 23. jūnijā un Juri komitejā 15. septembrī. Tas nozīmē, ka mēs esam pietuvējušies sanāksmes beigām. Nākamā sanāksme ir 15. un 16. jūnijas. Tas notiks Briselē. Sirdnieks paldies visiem par interesantajām diskusijām un ziņojumiem. Un lai jums ir laba nedēļas nogale. Paldies!